Uh, good morning, everybody. I think um, we should make um, a start on our agenda this morning. Uh, Labrīt. Mums ir pusotra diena uh, sanāksmēm. Šonedēļ tātad es gribētu apsveikt visus dalībniekus un vispirms uh, darba kārtības pieņemšana. Mēs izdarījām dažas izmaiņas, tātad Kalnietes kundze par enerģijas infrastruktūru un arī vēl bija ziņojums par eh, muitas kodeksu, vai mēs nevarētu mainīt eh, vietām šos divus, tātad mēs sāksim eh, ar Kalnietes kundzes atzinumu un šo pēcpusdien eh, Vaņūkundze ir referente ziņojumā par profesionāliem kvalifikācijām. Es ceru, ka jūs arī tur piedalīsieties. Vai mēs varam pieņemt darba kārtību? Pirms eh, sākuma daži paziņojumi. Invited especially by the conference uh, of uh, European Parliament. Tātad mēs runājam par arī šiem sagatavotājiem arī sanāksmēm. Kosakas sanāksme, kas notika uh, sēdien un pirmdien. <clears throat> Kādā ziņā es vēlētos jūs arī tad iepazīstināt, uh, kā tad tas notika, es tur piedalījos un arī pastāstīju, kā mēs strādājam virzot vienoto tirgu. Un uh, tāpat arī es arī norādīju, cik augstu mēs vērtējam arī mūsu sadarbību nacionālajiem parlamentiem. Un kādā ziņā mēs šeit augstu vērtējam arī šeit arī to iespēju, ka man bija atbildēt uz jautājumiem kopā ar Barņiekungu, kas bija, protams, tāda neierasta prakse. Parasti jau bija tā, ka es tikai priekšsādātājs un uh, Baņiekungs tikai tad ir tas, kas atbild jautājumus. Šoreiz bija savādāk, mēs abi divi atbildējām šos jautājumus, un tātad es uh, arī uzskatīju, ka tas bija ļoti labi, ka mēs varējām strādāt, un ka šo darbu arī, arī novērtēja Nacionālajie parlamenti. Tāpat arī es vēlos arī jums sagatavosim īstu ziņojumu par šo sanāksmi. Sekretariāts ir jau sagatavojis ir divus tādus īstus kopsavilkums par aktuālo situāciju, par iekšējo tirgumu, par arī pārējais noteikumiem un par to, kāda tad ir 2012. gada pozīcija. Mēs arī kopā ar komisāru Baņē norādījām, ka, un tur vēl arī komisijas uh, priekšlikumā komisārs norādīja, ka tātad vēl. Uh, arī jaunas lietas, ko viņš strādā, lai arī jau piedāvā 2012. gadam. Un es arī vēlāk tad jums pastāstīšu, kā mēs kā komisija varētu, komiteja šajā procesā iesaistīties. Tas bija par Kosaku sanāksmi. Otkārt, man ir prieks arī jums paziņot, ka šo sēdi, protams, kā parasti, jūs arī varat sekot uh, internetu tiešraidē. Un es jums arī vēlos iepazīstināt ar mūsu ziņu jālapu. Uh, Un te jūs arī varat sekot arī visiem pārējiem saitēm, kas ir atrodams internetā, kas saistās ar mūsu komitejas darbu. Un, ja jūs, protams, neesat to vēl es ieguvuši, tad, kad es viņam es arī aicinātu jūs to darīt. Un, visbeidzot, vēlos pievērst arī uzmanību dokumentam. Un sektorēts sagatavojas ļoti nozīmīgu arī dokumentu failu par eh, koncesijām un eh, koncesiju līgumiem. Tas ir atsaucoties Eiropas kopienu tiesas nolēmumiem. Un mēs arī organizēsim eh, um, um, 10. maijā pēcpusdienā. Bet kādā ziņā mēs arī par to visu paziņosim vēlāk. Un daži no jautājumiem arī tad. Um, mēs vēl speciālistu celsim, tad, tad arī mūsu attiecīgi arī mm, tālākie norādes būs vēlāk. Tad par to, kā mēs redzam komisijas darbu un kā parlaments rēģē uz komisiju līgumiem. Tie ir mani paziņojumi. Tagad vēl atliek apstiprināt iepriekšējos protokols. Un e, tātad atsaucamies uz iepriekšējo oktobra sanāksmi un arī šī gada marta sanāksmi. Un jums ir aicinājums tagad e, pārskatīt šos sēdes protokols, un ja nebūs nekāda iebilduma, tad līdz to mēs arī varēsim pie tā ķerties. Nu labi, tad tagad ķeramies pie mūsu. Um, mm, Un mm, jaunā tāda darba kārtības pārliktā varianta tad tagad būs Sandrs Kalnietis kundze sagatavotais atzinums. Bet tā kā viņš šeit nav, tad par viņas vārdā izteiksies Švāba kungs. Uh, Un turklāt ir klāt arī Šivičkungs. Tad arī no zaļiem ir pārstāvji. Es nezinu, vai Košičinkungs aizstās Bīlskungu. Tāpat man ir prieks arī šeit eh, sveikt Kīnējā kungu, kurš ir no komisijas, eh, pārstāv DigiEnergy. Energy tāda enerģētikas ģenerāla direktorātu, un es došu vārdu jums visiem pēc kāds, bet pirms uzklausosim um, arī referentu aizstājēju <clears throat> un pārējos ēnu referents. Lūdzu, Švābkungs. Paldies, priekšsādātāji, godā tie kolēģi. Es vēlos jums pirmkārt arī <clears throat> nodot sveiciens no Kalnietes kundzes un atvainošanos viņas vārdā, kas, diemžēl, personīgi iemeslu dēļ nevar šodien būt parlamentā. Uh, Un es viņus vadā arī pateikšu dažas uh, svarīgas lietas, tātad uh, galvenie punkti, kas ir sagatavot šajā atzinumā. Kalnies kundze norāda, ka viņa ir ļoti pateicīga par uh, <clears throat> labo sadarbību ar ēnu referentiem, kas ir notikusi tiešām izcili. Un um, mm, vēlas arī uzsvērt, ka viņa ir katrā ziņā cik vien iespējams arī iekļausi atzinumā arī kolēģu ierosinājums. Tomēr Kalnies kundze arī norāda, ka nav iespējams, protams, vienā atzinumā iekļaut absolūti visas idejas, un tas ir nebūtu vēlams. Jo galu galā komiteja ir jākoncentrējas uz savu kompetenci. Un mm, arī, protams, ēnu referente ir arī e, zaļo grupā sagatavojusi savus priekšlikumus. Viņa vēlētos, lai būtu ciešāk saskaņotība ar vides jautājumiem, bet e, Kalniņš kundze tomēr aicinātu šajā situācijā koncentrēties uz galvenajiem jautājumiem, kas saistās ar iekšējo tirgu. Komitejā mums jau ir bijušas nopietnas diskusijas arī par dažādiem jautājumiem, kas šeit iekļauti un kas ir svarīgi. Tātad mēs šoreiz runājam par enerģētikas iekšējo tirgu un par iespējām tiešām izveidot šādu enerģētikas kopējo tirgu, un lai tad neviena no, no Eiropas valstīm nebūtu vairs tādā izolētā situācijā. Tieši tāpēc, basoties uz Eiropas komisijas atzinumiem, būtu nepieciešami 200 miljoni eiro, uh, lai nodrošinātu arī eiro, miljārdu eiro, lai nodrošinātu šādu absolūtu mm, savienojamību starp visām valstīm un lai nodrošinātu šādas garantijas arī krīžu laikos. Uh, Mums ir, protams, jādomā arī tad par finansējumu modeļiem. Un tāpat mums ir papildus ar, <clears throat> lielais jautājums, vai mēs tad pieļaujam, ka arī trešo valstu investori iesaistās šajos būtiskajos projektos. Kalniec kundze savu pozīciju nav vēl galīgi noteikusi, jo šis lielais jautājums saistās arī ar papildus citiem likumdošanas priekšlikumiem. Uh, Te būtu arī jāskatās uz Eiropas komisijas priekšlikumu par tieskajiem instrumentiem uh, valsts ja publisko iepirkumu uh, uh, jomā. Tātad kopīgā summa, kas te ir 200 miljardi eh, <clears throat> eiro, tas ir absolūti eh, jau skaidrāk lielais aprēķins, bet ir arī, protams, šie 9 miljardi, kas ir eh, novirzīti arī starp pārobežu sadarbības modeļiem Un norādot, katrā ziņā te mēs runājam tikai, uh, ka tas, protams, līdz šim ir diezgan neliels apjoms šie 9 miljārdi, un mums <clears throat> jāatzīst, ka tas ne, vēl nevar piesaistīt absolūti privātā sektora lielo uzmanību. Tātad vēlreiz Kalnietis kundze aicinu visus pievērsties tiem jautājumiem, kas ir tieši mūsu komitejas kompetencē. Un savukārt citām komitejām tad varbūt atstāt viņu ziņā citus kompetences jautājumus. Turklāt Kalniņš kundze norāda, ka tieši perifērijās nereti patērētājiem ir spiesti maksāt lielāku cenu par enerģētiku nekā centrālās valsts, ja mums neizdosies arī izveidot šādu vienoto enerģētikas tirgu. Tad mēs, diemžēl, varam rēķināties ar vēl straujāku cenu pieaugumu. Un savukārt tieši mm, mazāk turīgiem mm, Eiropas iedzīvotājiem tas ir vēl sāpīgāk. Uh, jo tad proporcionāli viņu izdevumu grozā enerģētikas cenas paņem pārāk lielu sadaļu. Un ir jāpanāk un jādara tā, lai Eiropā tomēr enerģētika būtu ar vien samaksām cilvēku varētu atļauties. Nu, tad eh, te ir aicinājums arī vēl iesniegt jūsu ierosinājums un grozījums, un tas ir jāizdara līdz 7. maijam. Un Kalniec kundze būs pateicīga un priecāsies par jūsu turpmākiem ierosinājumiem. Paldies! Jā, paldies. Kalnietis kundze precīzi ir pareizi norāda, ka tiešām mums ir jākoncentrējas uz mūsu komitejas kompetenci, tātad kas saistās ar, ar mūsu komiteju. Tomēr es aicinātu, protams, arī, uh, arī skatīties, protams, plašāk tikai tādā ziņā, lai mēs arī precīzinātu visu plaši kontekstu. Bet tā to es vispirms vārdu Čevičkungam. Uh, Jums vārds lūdzu. Jā, paldies. Pirmkārt, vēlos norādīt, <clears throat> kā es arī no savas puses vēlu Kalnietes kundzei ātru atvesļošanos. Es ceru, ka, ka tas nav saistīts īsti ar šo smago darbu, ko viņa ir veltījusi šim jautājumam. Es zinu, ka tas gan viņai prasīja lielu enerģiju, lai arī apkopot mūsu dažādās viedokļus un idejas. Tā rezultātā, manuprāt, mums tāds ir sagatavots tiešām mm, tāds uh, objektīvs ziņojums, kas neizraisa vairs liels pretruns. Es vēlētos pievērst jūsu uzmanību konkrētajam atzinumam. Manuprāt, ir jāuzmanās, tad mēs um, arī varam viegli arī varbūt jau pārkāpt mūsu kompetences robežas. Tāpēc vēlos arī pievērst jūsu uzmanību trim galvenajām lietām. Pirmkārt, Tātad te pirmkārt jau atkal runā par iekšējo tirgu. Mēs runājam par iekšējo vienoto tirgu un vienmēr norādām, ka tas ir mērķis, ko virzamies, ko diemžēl vēl neesam sasnieguši. Bet nu nav iespējams runāt par iekšējo tirgu bez konkrēto infrastruktūru izveides. Un šis atzinums ir skaidri vērsts uz to, lai vēlreiz uzsvērtu infrastruktūras nozīmi. Tad te ir runāts arī par galveniem enerģētikas arī resursiem, elektroenerģiju, gāzes un citi enerģijas veidi, tie visi šeit precīzi uzskaitīti. Tāpat mēs arī, protams, arī ļoti nopietni domājam par gala patērētāju. Jau pirms kādu laiku mēs nopietni iedzināmies jau enerģētikas drošības un piegādes jautājumos, uh, Un te nu lūk atkal tas ir arī vēlreiz uzsvērts. Švābkungs uzsvēra cenas lomu. Mēs savukārt no savas puses mēģināsim vēl pieprasīt, lai tajā brīdī, kad tiek izveidot šī vienotā infrastruktūra Eiropā un enerģētikas cenas būtu jāpazemina. Nu, vai kādā ziņā būtu jāpanāk, ka Eiropā nav tik milzīgas cenu svārstības? Vienlīdzīgi svarīgs jautājums ir arī par piegādes drošībām un garantijām. Tāpēc te absolūti svarīgs jautājums par to, kā mēs varam vēl paplašināt Eiropas enerģētikas tīklus. Piedāvātajā, protams, arī referents atzinumā mēs te uzskatām, ka vēl varētu iekļaut vēl papildus ierosinājums. Nu, kādā ziņā mēs par to arī vēl runāsim ar Kalnietes kundzi. Vēlos vēl norādīt papildus citu aspektu, kas varbūt neparādījās kā aktuāls jautājums mūsu komitejā, bet nacionālajiem parlamentiem gan. Uh, Hmm, šis um, Eiropas kredīts uh, Connecting Europe line, uh, šeit, kas tiek piedāvāts uh, instruments un uh, kohēzijas fonda ietvaros pieejamais finansējums. Nu, tā kā, protams, kā, mm, kā mēs šeit runājām par it kā neīpaši lielu summu, tātad 9 miljārdi eiro, vienlaiks mums tomēr būtu arī jāatceras, ka Lai gan tas nebūtu īsti mūsu komitejas kompetencē, mēs tomēr mums jāpaturprātā, ka to nedrīkst atraut no kohēzijas politikas līdzekļiem. Šis instruments ir, protams, precīzi nofiksēts laikā un vietā, un to nedrīkst nekādā veidā ļaunprātīgi izmantot. Paldies, un tagad droši vien arī es vēlāk aicināšu arī komisiju nedaudz skaidrot šo saikni starp šo instrumentu un kohēzijas politiku. Rūlis Kundze. Paldies, priekšsādātāji! Es tiešām uzskatu, ka Kalnietes kundze ļoti precīzi pieturējusies pie mūsu komitejas kompetencēm. Un pretēji iepriekšam runātājiem, es nedomāju, ka mums te būtu jāskatās vēl papildus jautājums par kohezijas politiku un tīklu finansējumu. Tas galu galā ir tad reģiono komitejas arī um, kompetence. Es tiešām apsveicu Kalnietes kundzes strikto nostāju pieturoties tikai pie mūsu komitejas kompetences. Un turklāt arī ar vidas komiteju mums nevajadzētu sacensties. Es uh, esmu priecīga un pateicīga, ka Kalnietes kundze šos jautājumus nemaz neskar. Un es arī esmu, mm, es atbalstu viņu šādā pieejā. Vēl, Sivičkungs, jūs vēlaties atgriezties pie tam. <clears throat> Es nezinu, varbūt tur bija kaut kas pasūtīts tulkojumā, bet es arī piekrītu. Es tieši tā sacīju, ka mums arī nevajadzētu uh, sajaukt šeit kopā budžeta jautājums un, un katrā ziņā arī Es tikai atsaucos to, ka nacionālajiem parlamentam pievērš tādu padzinātu uzmanību, bet es, protams, atsaucu, ka jā, mums nevajag arī jaukties šeit finansējuma lietā, bet es atbalstu Kalnietes kundzi referenti. Jā, paldies, ka jūs to precizējāt. Komisijas pārstāvis Venākungs, varbūt jūs komentējat šo situāciju? Jā, paldies, priekšsarētāji, labrīt. Mm Paldies Švāba kungam, kurš aizstāja Kalnietes kundzi šorīt. Viņa sagatavoja atzinumā, prezentācijā. Un patiešām šis atzinums ir ļoti precīzi ievērojis komitejas kompetences. Enerģētikas infrastruktūras jautājumi ir absolūti jūsu kompetence, jo, ja nav infrastruktūras, tad nav arī iekšē tirgus. Tā ir absolūti skaidra patiesība, un Šobrīd mēs redzam, ka tā ir galvenā problēma, ka šis infrastruktūras trūkums liedz mums integrēt 27 atsevišķos sadrumstalotos tirgus vienotā iekšējā tirgū, no kura mēs sagaidītu liels iegūmus tieši patērētājiem, pirmkārt jau nodrošinot cenu konkurenci. Un jau skaties tagad uz milzīgām cenu atšķirībām 30% svārstības starp Austrum Eiropas un Rietum Eiropas valstīm, Tas ir jautājums uzreiz, kādēļ, kādā, kāds vispār iespējams, tas nav pieņemams, tas nevar būt iekšējā tirgū tāda situācija. Nu, mēs redzam, ka, diemžēl, te dominē mm, galvenais viens, uh, uh, galvenais piegādājs vai tikai viens vienīgais piegādātājs šajās valstīs, un, uh, protams, kā Tā situācija ir nepieņemama. Ja mēs izveidojam vienotu iekšēju tirgu, tad, protams, mēs šādu dominanci varam tomēr arī jau mīkstināt un piedāvāt arī lielāku cenu konkurenci. Mēs redzam, ka šobrīd infrastruktūras uh, izmantošana tas rada tikai 5 līdz 10% no kopējās enerģētikas cenas. Tāpēc mums ir precīzi jāceļ jaunā infrastruktūra, jā, kur tā ir precīzi vajadzīga, un to gribu īpaši uzsvērt. Mēs komisija esam ļoti uh, arī jau rūpīgi izvērtējuši un būs arī turpmāk aizvērtē precīzi izmaksu un liederības mm, jautājums katrā reizē, kur mēs piedāsim jaunu infrastruktūru. Bet tam būs arī milzīga nozīme tālāk, lai nodrošinātu cenu izlīdzināšanu ar šo mēs spē, spējam arī, protams, arī jau ietekmēt arī jau, protams, izaivielas cenu, kas, protams, rāda 50 līdz 40-50% no gala cenas patērētājām. Tā ka tas arī instruments, kā mēs varam ietekmēt, un te ir jāatsaist, ka līdz šim ir bijis grūti panākt šo izpratni. Bieži vien daudz ir teikuši, jā, ļoti labi, bet, nu, ne, kāpēc tad mūs iesaistīt? Uh, Te ir ļoti svarīgi vēl strādāt pie sabiedrības apziņas, un ja mēs vēlamies panākt energo piegādes drošību Eiropā, tad mums jāsaprot, ka tas iet roku rokā ar enerģētikas infrastruktūru. Un mums ir jāsaprot, kā visa enerģētikas sistēma strādā. Mums jāskatās, kāda būs nākotnes patēriņš un pieprasījums. Mēs zinām, ka būs pieaugs pieprasījums pēc elektrības. Un ja mums trūks svarīgās infrastruktūras, tad, diemžēl, mēs nespēsim to nodrošināt. Un ar vien būs lielāki šādi nekonkurētspējīgu cenu riski. Tad mums ir jādara viss, lai atkal šo uh, nā, iespēju piedāvātu patērētājam. Tas ir iekšē tirgus lielākais uzdevums, un es atbalstu arī Kalnietes kundzes izpaustās bažas ziņojumā, kur viņa runā par mm, gala patērētāju, uh, kur mēs tiešām runājam, kad ir šie baltie plankumi, nesasaistītie tirgi. Un, protams, kāda arī, ja mēs runājam par patērētāju, viņš, protams, uzreiz tieši izjūt, ja ir labāk sasaistīti enerģētikas tirgi visā Eiropā, tad katrā ziņā patērētājs ir ieguvējis. Mēs virzāmies uz šiem mērķiem. Uh, un arī šiem mērķiem, kurus jau noteica jau pagājušo gadu, 2011. gada februārī, valsts un valdību vadītāji, kas noteica, ka līdz 2014. gadam ir jāpabeidz eh, iekšējā tirgus izveidē enerģētikā un jāizbeidz un pilnībā jāsavieno arī līdzinājās enerģētikas salas līdz 2015. gadam, saslēdzot visu kopējā enerģētikas tīklā. Tas ir augsts lēmums, augsta līmeņa lēmums, ko pieņem politiķi, un tas mums ir saistoši. Un tālāk par šo Connecting Europe Facility. Sauksim lietas īstā vārdā. Te nav nekādas īsta pārklāšanās ar kohēzijas politiku enerģētikas jomā šajā piedāvātajā instrumentā. Bet tātad šeit Connecting Europe Facility, CEF, uh, mēs redzam, ka te arī vēl papildus arī transporta joms uh, jautājumu, kas uh, iespējams pārklājas arī ar kohēzijas politiku, bet enerģētikas jomā nav skatījums. Mēs runājam par tiešām tādu Eiropas līmeņu pieeju infrastruktūrām, jo ir varbūt, protams, kad ir atsevišķas projekts, atsevišķas infrastruktūras, ko valstis izveido, bet tas tieši ietekmē arī viņu kaimiņu valsts. Un ja jūs vienkārši aicinat kaimiņu valsti darīt, viņi var arī daudz lietas nedarīt, tā ka jums ir jāizveido daudz smalkāka sistēma. Jāizveidojas struktūras, kas ir jau vērstas ciešāku sadarbību un kas arī ļauj ietaupīt izmaksas un par visu vienoties skaidrā un caurskatāmā veidā. Bet tas nav tik vienkārši. Piemēram, šobrīd jums ir arī šies uh, vēja ģeneratori atklātajā jūrā, kur ir iesaistīts deviņas valstis, un tar, tas būs iegūms arī visām Ziemeļvalstīm un arī Centrāla Eiropas valstīm. Uh, Bet kā tad var sadalīt šādu projektu izmaksas? Nu, tas nav vienkārši. Tur vajag konkrēti stimulus, lai vispār valsts rīkotos, e, būtu gatavas sadarboties. Un ja mēs varam parādīt, ja jūs sadarboties, jūs varat ietaupīt miljārdus eiro un jums ir jāiegulda savukārt daži simti miljoni eiro, tad, protams, nodokļu maksātāju naudas, tad tomēr jūs redzat, ka tam ir absolūti izmaksu liederība, arī atdevi. Un tas pārliecina. Uh, un ieguvējs ir gala patērētājs. Tā kā jūs redzat šajā situācijā, kur jums ir absolūti skaidrs, ka uh, ieguvējs ir visas valstis, ne tikai viena valsts. Un jums ir varbūt viena valsts iegūst tikai 40%, 40% e, cita 10%, citā kaut 20% apmērā. Atkal ir jautājums, kā tad sadalīt godīgi to visu. Nu, lūk, mēs atkal skatāmies, kā piedāvāt konkrēts stimuls, lai nodrošinātu tomēr valsts sadarbību, kas nāk par labu iekšējā tirgus izveidēji un katram valstī un gala patērētājiem. Tas ir Eiropas tāda pieeja, un mēs to izmantojam kā Eiropas instrumentu, piedāvājot Eiropas arī fondus un līdzekļus. Bet tas jau, protams, tad gala galā arī Eiropas līmenī, kur mēs arī lēmjam par līdzekļu izmantošanu. Paldies! Paldies! Paldies par šo ārkārtīgi liederīgo arī pārskatu par visu šo projektu kopumā. Un, un vēl īstenībā mums rīcībā arī vēl papildus laiks, jo deputāts uh, mums ir līdz desmitiem. Līdz desmitiem mums ir laiks. Es skatos, ka mums arī ieradušies vēl pāris deputāti klāt. Nu labi, tad arī otrais varbūt diskusiju. Uh, Mm, rauns, atsaucoties tātad uz komisijas sniegto informāciju, un pēc tam vēlreiz Švābkungam vārds. Un redzu, ka arī, arī ir reģionālo lietu komitejas pārstāvis. Man ir prieks tiešām jūs visus šeit sveikt. Mājā kungs, lūdzu. Jā, dankeschön. Jā, paldies. Pavisam īsi par divām lietām vēl. Pirmā, šo tīklu ierīkošana kas saistībā ar atjaunojumiem energoresursiem ir jāveido savādāk nekā līdzinējie tīkli. Komisijas pārstāvs norādīja uz Ziemeļjūrā esošajiem vēja ģeneratoriem, kur tiešām nāk tāds uh, milzīgs enerģijas daudzums e, uz sauszemi valstī, kas īsti vēl nespēja apstrādāt šo milzīgo enerģijas daudzumu. Tā kā nav jēga instalēt milzīgas iekārtas, ja mēs nevaram tālāk šo enerģiju novadīt. Tas tiešām ir iekšējā tirgus jautājums. Tad kopā ar to, kas ir paredzēts uh, e, būvē, tad ne tikai Lejasaksija un Vācija, bet arī vesela virkni citu centrāla Eiropas valstu apgādāt ja mēs runājam par 30% lielu atšķirību energoresursu cenās, tad tur nav runa tikai par eh, tīklu, par infrastruktūru, bet par politiku jau. Vācijā puse ir faktiskās izmaksas cenai, un otra puse ir politiskais lēmums. Uh, Tas skar arī cits jautājums, piemēram, eh, atjaunojumās energoresursus un cits lietas, tā kā ar kompetenci un infrastruktūru tur tāda eh, nosacīta eh, saistība ir vismaz Vācijā. Ļoti liela daļa ir politiski iemeslu dēļ, lai izveidot atjaunojumu energoresursu infrastruktūru. Tā kā mums jāpaskatās, ir jāpareiķina no vienas puses, e, cik izmaksās infrastruktūras izveida, un no otras puses jāskatās arī, lai energoresursu cenas e, tomēr nacionāla līmenī tiktu rēķinātas korekti. Paldies! Rils kundze. Jā, pavisam īsi Mairkungs jau pateica praktiski visu. Es vēlēs tikai paskaidrot, ka šī komiteja pilnā apmērā atbalsta Eiropas mēroga tīklu izveidi, kā komisijas pārstāvs norādīja, un mēs arī saskatām bažas, ka dalību valstis pārsvarā domā tikai par savu nacionālo infrastruktūru, nevis par Eiropas kopējo vienmēr arī ir jānošķir, par ko šī komiteja ir atbildīga un kur sākās itre komitejas vai citu komiteju kompetence. Okay. Labi, vai vēl kāds vēlas? Sevičkungs, lūdzu. Jā, pavisam īsi. Ļaujiet man izteikt savu nostāju par komisijas pārstāvi sacīto par šī projekta Eiropas mērogu. Es vēlētos eh, sniegt eh, tādu padomu, kas varētu būt eh, ļoti noderīgs, laužot stereotipus. Jaunajās Eiropas Savienības dalību valstīs pastāv diezgan populāra ideja, ka ja kohēzijas fonds tiek ierobežots, tātad e, šo naudu atņem, viņi paņem nost, un jūsu uh, paustā ideja ir ļoti loģiski. Enerģētikas nozarē nevar e, īsti īstenot projektus atsevišķi vien no otra. Protams, ka jābalstās uz to, kas konkrētā valstī jau ir, kas ir nepieciešams, bet tas viss ir jāskatā tādā Eiropas mērogā. Uh, Tā kā es vēlētos apsveikt šo pozitīvo pieeju, kur komisija pauda, runājot arī par budžeta aprēķiniem nākamā plānošanas periodā no 14 līdz 20 gadam, tāpēc aicināšu arī komisijas pārstāvis negaidīt pretargumentus, bet visu to pozitīvā veidā raksturot. Paldies! Paldies, Švābkungs, vai jūs vēlaties? Es atvainojos, saka priekšsēdētājs vēl dosim vārdu Markam kungam. Jā, paldies, eh, priekšsarētāji, es atvainojos, eh, ka biju sastrēgumā Brisele netika laicīgi. Ēnu eh, uh, referentu uh, vēlēs uzdot jautājumu pašai referentei. Koncepcija par parastajiem patērētājiem, un ēnu referents vēlējās precizēt, kas ar to īsti ir domāts. Jā, protams, ir, ir e, ēna referents arī ļoti daudz pateicības un citu pieklājības vārdu ir vēlējies nodot referentē. Es domāju, lielākā daļa to jau ir pateikta. Tātad e, koncentrēšanās uz atjaunojumiem energoresursiem ir svarīgi. Tāpat arī e, nepieciešamība izvairīties no enerģetikas tirgus kropļošanas. Tad tie divi būtiskākie punkti. Savukārt es no savas puses, dzirdot komisijas sacīto, vēlos reaģēt Cena par infrastruktūras izbūvi daļā Eiropas ir daudz dārgāka, izmaksas ir lielākas nekā citās Eiropas daļās. Un ja tas tā ir, tad mums ir jānoskaidro, no kurienes tas rodas. Vai tas ir tādēļ, ka tur ir eh, sarežģītāki darbi, bet. Ja, Ka, š, ja Šveicē kaut kas ar tīkliem ir lētāk izbūvējams nekā Austrum Eiropā, tad nu kaut kur nāc e, ir kaut kas neritīgi. Bet e, skat, skatoties uz pozitīvo, uzskatu, ka ir nepieciešams e, papētīt, no kurienes rodas nepieciešamība pēc papildus finansējuma, tīpaši tā ir Eiropas nauda. Tas arī viss. Es ceru, ka būs noslēgts loks energo resursiem, lai visiem būtu pieeja tiem Eiropā. Paldies! Tātad pirms dodu vārdu Švābkungam, vai komisija vēlējās reaģēt? Lūdzu, mums ir laiks, ja jūs vēlaties reaģēt uz sacīto. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mums tiešām reti ir iespēja komitejās paskaidrot kaut ko detalizētāk, tāpēc labprāt izmanto šo iespēju. Attiecībā uz diviem, trim jautājumiem, kas šeit tika uzdoti pēdējā diskusija kārtā, tad celtniecības izmaksu salīdzināšana ir ļoti svarīga. Jūs zinat, ka nacionālai regulātori, viņi tiešām ir nacionālai regulātori, viņiem ir jāapstiprina eh, projekta attīstītāju izmaksas. Protams, eh, tā ideja ir, ir eh, stiprināt to visu Eiropas līmenī, apvienojot nacionālos regulātors, un mums būs iespēja to visu Uh, kontrolēt un pārbaudīt katrā ziņā, mēs virzamies pareizajā virzienā. Kas attiecas uz atjaunojumiem energoresursiem? Protams, ka mēs zinām, ka ir arī jau nacionālā līmeņa atbalsts schēmas atjaunojumiem energoresursiem, un jūnijā būs arī paziņojums uh, par atbalsta schēmām uh, atjaunojumiem energoresursiem no komisijas puses, un katrā ziņā šīm schēmām ir jābūt ar mērķus konverģenci, nevis radīt atšķirības nacionālajā līmenī. Bet ne, katrā ziņā tas palīdzēs izprast, kas notiek ar atjaunojumiem energoresursiem Eiropas Savienībā. Un, protams, taisnība, jo lielāka ir atjaunojuma energoresursu daļa energobilancē, jo labāk eh, mēs varēsim uh, savienot šo infrastruktūru. Tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. Mums ir nepieciešams padarīt atjaunojumu energoresursu avotus pieejamus, piemēram, tur, kur ir vēja enerģija, tur, kur ir saules enerģija, lai izvairītos no sistēmām, uh, kur tiek finansēti projekti eh, vēja enerģijai, tur, kur ir maz vēja, vai saules enerģijai, tur, kur praktiski nav saule. Tad tur ir nepieciešams optimizēt. Jāskatās ir no Eiropas eh, perspektīvas, kā optimizēt šos energoresursu avotus. Ar to es arī noslēgšu šo uh, komentāru daļu. Katrā ziņā paldies par uh, piedomāšanu pie šiem projektiem. Mandas kungs vēl, vēlreiz. Man ir papildus jautājums komisijai iespējams. Vai jūs zinat, eh, cik ilgi nepieciešams vēl fosilo enerģiju izmantot? Šobrīd notiek pārēj uz eh, jauniem energores, atjaunojumiem energoresursiem, un ja mēs šobrīd veicam uh, ieguldījums, un pēc 25 gadiem mums vairs nebūs fosilā enerģija nepieciešama, tad tas būs izgāst naudu vējā. Jā, paldies par jautājumu. Manuprāt, laba politika ir diversifikācijas politika. Paskaroties 50. E, gadam e, ceļa kārtī e, enerģētikas jomā, papētot, kā varētu nākamo 40 gadu laikā attīstīties enerģētikas joma, tad skaidri var redzēt lielāku elektrifikāciju mūsu enerģētikas sistēmās elektrība lielākā daļā tiks ražota no atjaunojumiem energoresursiem, bet jūs zināt, ka vējš un saule jau nav nepārtraukti, ir nepieciešams kombinēt šos energoresursu avotus. Un uh, līdz ar to mums ir jāatrod labākā, elastīgākā pieeja šo energoresursu avotu kombinācijā. Un skatoties perspektīvā uz 50. gadu, mums ir nepieciešams arī daļai gāzi, paturēt prātā nākamajām desmitgadēm attiecībā uz fosilējiem eh, energoresursiem. Jā, katrā ziņā būs eh, līdz 30. gadam jāmazina šī atkarība. Mēs eh, agrāk bijām pārāk optimistiski, domājam, ka līdz 20. gadam varēsim atteikties no fosilējiem kurināmajiem, bet nu, dekarbonizācijas tehnoloģijas ir nepieciešams. Uh, Tas mums nākotnē būs ļoti vajadzīgs, lai varētu pakāpeniski atteikties no fosīliem energoavotiem, bet šobrīd mēs nevaram vienkārši atteikties no energoresursiem, no kāda konkrēta avota. Mums ir jāskatās, eh, kā mēs varam nodrošināt dinamisku pāreju uz eh, enerģētiku ar zemu oglekļa izmantošanu un kā to sasniegt. Tas mums ir jānoskaidro. Paldies! Man tiešām prieks, ka varējām izmantot eh, komisijas eh, viedokli, uzklausīt to. Mums eh, reti uh, rodas iespēja uzklausīt augstu līmeņu enerģetikas ģenerāldirektorātu pārstāvi. Švābkungs, vēlaties varbūt noslēguma vārdus pateikt, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka mm, galvenais punktos mēs esam viensprāts. Tātad pamatā mēs vēlamies virzīt uz eh, vienotu cenu līmeni patērētājiem. Katrā ziņā, lai maisainiecības varētu ietaupīt līdzekļus. Es vēlos atgādināt, ka tas nav tikai uzdevums jaunajām dalību valstīm, tas skar arī vecās dalību valstis. Tur Kēl un Strasbūra joprojām nav savienojuma abās pusēs ir tikai monopola veida darbība. Līdz ar to, ja mēs varētu vienoties par šīm lietām, tas man tiešām priecētu. Un eh, tā kā Kalnietis kundze ir arī uh, ievirzījusi šo ziņojumu, tas virziens ir pareizais, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas, ko es esmu sacījis, tad uh, Katrā ziņā tas, kas šeit ziņojumā tiek runāts par patērētājiem, ar to ir domāts, protams, mājasemniecība, tā kā komisija pareizo norādīja. Un eh, līdz 7. maijam saņemot visu grozījumu eh, variants, mēs tad varēsim sekmīgi arī eh, nobalsot par to. Paldies! Jā, paldies, un es domāju, ka mēs varam arī redzēt, cik liela interese ir par šo jautājumu. Un Katrā ziņā Kalnēts kundze ziņojums arī atspoguļo mūsu lielo interesi par šo tematu. Un e, to, tas, ko sacīja komisijas pārstāvs par iniciatīvām, kas nepieciešams, lai savienotu e, šos atsevišķos e, enerģetikas tīklus, tas noteikti dos ieguvumu patērētājiem. Un, protams, arī no geogrāfiskā aspekta mums ir nepieciešama Eh, savienojums starp Eiropas ziemeļiem un dienvidiem. Tātad atkarībā no tā, kāda ir sezonas pieprasījuma. Un politiskā līmenī mums noteikti arī ir jāiesaistās. Tā kā paldies Sandrai, viņas prombūtnē, un paldies arī komisijas pārstāvim par viedokli. Dāmas un kungi, mēs esam mazliet apsteiguši savu darba grafiku. Šobrīd gaidam Aries kungu kurš eh, nu, runās par vienoto digitālo tirgu. Tā kā izsludinam šobrīd īsu pārtraukumu uz pulksnes desmitiem, lai visiem ir iespēja padzert kafiju vai pārunāt eh, citas eh, darba lietas ar kolēģiem. Tā kā atsākam darbu desmitos par nākamo darba kārtības punktu digitālā tirgus izveidu. Paldies! Uh, so, ladies and gentlemen, we are ready to resume. Our rapporteur is here. Turpināsim darbu. Mūsu referents ir ieradies. Good. So, can I? Um... Tātad es uh, apsveikšu tos dalībniekus, kas uh, mums ir pievienojušies. Tas ir pašiniciatīvas ziņojums atbildot uz komisijas paziņojumu, tātad uzticības veidošana digitālajā kopējā tirgu. Vienotā digitālā tirgus izveidas pabeigšana. Un es jau iepriekš teicu, ka Es eh, piedalījos valstu parlamentu konferencē Kopenhāgenā, tas bija pirmdien, un tur tika runāts par eh, vienoto tirgu, un eh, Kruzas kundze arī tur bija vakar. Tad šis ir populārs jautājums, un es gribētu pateikties visiem tiem, kas ir strādājuši pie uh, uh, šī jautājuma pēdējos trijos mēnešos bija dažas eh, sanāksmes, eh, kur bija daudz dalībnieku, un es ceru, ka mēs varēsim rezultātus eh, iekļaut ziņojumā, un ir arī sagatavoti grozījumi. Pašiniciatīvas ziņojums arī apskata svarīgs jautājums, kā elektroniskos eh, pārākstus un ir citi jautājumi. 22. maijā tiks sākta eh, jauna eh, programma, kur arī tiks ņemtas vērā patērētāja prasības un uh, Arī ziņojums par mazumtirdzniecību ir uh, apskata digitālo uh, tirgu. Un es priecājos, ka vienotā tirgus grupā iepriekšējā reizē piedalījās uh, eksperti no nozares, kas varēja arī piedalīties darbā šis ievads ir garāks nekā parasti, jo es domāju, ka šis jautājums ir svarīgs mūsu komitejai. Un eh, tagad vārds eh, referentam Arijas kungam. Paldies, Malkom! Es eh, nevarēju par nelaimi ierasties agrāk, jo man bija cita sanāksme, kas beidzās tikai tagad. Un tagad mēs varam sākt skatīt šo ziņojumu. Es gribētu vispirms apsveikt komisijas paziņojumu. Kā jūs zināt, mēs strādājam pie šī jautājuma, un komisija ir sagatavojusi labu priekšlikumu, bet pie tā vēl ir jāstrādā. Eiropā potenciālais tirgus ir vairāk nekā 500 miljonu lietotāju, bet interneta pakalpojums sniedzēju darbība nav tik efektīva, kā tai vajadzētu būt. Un Eiropā pārrobežu uh, savienojumi ir tikai ap 8% no uh, tirgus, lai gan varētu būt 30%. Ir traucēkļi eh, interneta tirdzniecībai, ir eh, atšķirības noteikumos, kas rada juridisko nedrošību, un eh, arī šī situācija nav pārskatāma ir jāvienkāršo likumdošana, lai dot vairāk iespēju un radītu uzticību. Tie, kas, tiem, kas pērk internetā, būtu jābūt pārliecinātiem, ka ir vienādi noteikumi digitālajā eh, vidē. Interneta lietotājiem ir jābūt drošībai par to, ka iepērkoties citā valstī ir tādi paši noteikumi, kā iepērkoties mājās. Un uh, maziem un vidējiem uzņēmumiem ir jāturpina veidot darba vietas, no tā ir atkarīgs, kas notiks tālāk ar ekonomiku, un ir jānovērš eh, šķēršļi šiem uzņēmumiem. Uh, jo mazajiem un vidējiem uzņēmumiem nav tāda priekšrocība kā lielajiem, kas var pārdot internetā uzņē, preces. Uzņēmumiem ir vajadzīgi konsultanti, kas eh, var dot padomus par citas valsts līkumiem. Piemēram, Spānijas uzņēmums Inditex, tas ir eh, daudznacionāls uzņēmums, kas strādā uh, Eiropā, tekstilu rūpniecībā. Pēc Spānijā publicētas informācijas Inditeks ir patērējis vairāk nekā 12 miljonus eiro tikai, lai varētu pārdot digitālajā tirgu. Un e, digitālā ekonomika mūsu uzņēmumiem dārgi izmaksā parastajā ekonomikā darbi, mm, darba vietas eh, veidojas eh, arī reizē ar digitālo ekonomiku un uz viena, uz katru darba vietu digitālajā vidē ir divas eh, darba vietas parastajā Eiropai ir vajadzīga vīde, kas ir uzņēmumiem draudzīga, nevis naidīga un mums ir jābūt pasaules ekonomikas eh, priekšgalā, lai attīstītu digitālo ekonomiku. Mums ir vajadzīga Eiropa bez eh, šķēršļiem, kas netraucē darba vietu veidošanu. Un ja mēs eh, nenovāksim šo šķēršļus, tad mūsu uzņēmumi arī nevarēs konkurēt citos tirgos. Mēs neesam redzējuši attīstību tik eh, veiksmīgi, kādai tai vajadzētu būt. Bet tagad mums ir iespēja veidot digitālo tirgu, un uzņēmumi pēdējos divos gados ir izpildījuši vairākas iniciatīvas, lai mēģinātu šo eh, digitālo tirgu panākt, un komisija ir izdarījusi vairākus pētījumus un pieņēmusi likumdošanas priekšlikumus, direktīvas un regulas par eh, patērētāju un datu aizsardzību, un Eiropas parlaments arī ir sagatavojis vairākus ziņojumus. Tāpat mums arī ir izveidota darba grupa par elektronisko tirdzniecību kas ieteica, e, kā novākt esošos šķēršļus. Mums e, ir vēl jāiet tālāk uz priekšu, mums ir vajadzīgi likumdošanas priekšlikumi un pašreizējās situācijas reforma. E, mēs piekrītam, ka inovācija ir svarīgākais, kas būtu vajadzīgs, lai veicinātu digitālo tirgu. Un Eiropas uh, parlamentam arī šeit ir svarīga loma, lai tas būtu iespējams. Uzņēmumiem ir jābūt spējīgiem konkurēt ar vienādiem noteikumiem internetā, ne, ne tikai Eiropā, bet arī pārējā pasaulē un ir jābūt iespējai ārvalstu uzņēmumiem sadarboties ar Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, lai mūsu uzņēmumi varētu izmantot eh, milzīgās iespējas, ko dod elektroniskā vide. Eh, mums ir eh, šiem uzņēmumiem jānodrošina vienādi noteikumi ar tiem uzņēmumiem, kas jau darbojas tirgū digitālā revolūcija joprojām turpinās un mums ir jāiet tai līdzi. Un šā, šī termiņa uh, laikā mūsu uzdevums ir veicināt uzņēmumu konkurētspēju. Un ja mēs nerīkosimies tagad, tad varbūt mums šādas iespējas otras vairs nebūs. Un jā. Ja mēs nesasniegsim panākumus, tad e, mēs nebūsim izpildījuši savu pienākumu pret Eiropas uzņēmumiem. Mūsu uzņēmumiem ir e, jānostiprina savu vietu tirgu, un tas ir liels izaicinājums. Un rezultāts būs atkarīgs no mūsu pieejas digitālajam tirgumam Mums ir jāveicina uzņēmumu iespējas eh, darboties īpaši mazo un vidēja uzņēmumu, lai viņi varētu eh, veidot savu darbību internetā. Eiropas līmenī ir jābūt eh, vienai digitālo rēķinu sistēmai un arī maksājumu sistēmai, No esošās informācijas par interneta pirkumiem ir redzams, ka vidējiem un maziem uzņēmumiem ir lielas iespējas eh, tirgoties internetā, un eh, arī internetā lietošanas iemaņas eh, šeit ir svarīgas. Mums ir vajadzīga likumdošana, kas aizsargā patērētāja datus, un komisijas priekšlikums uh, noteikti ir eh, liels solis uz priekšu tajā virzienā, kur mēs gribam darboties. Ir jāaizsargā privātie dati un pamatiesības un jāveicina patērētāju uzticība un arī jāļauj eh, uzņēmumiem eh, rīcības brīvība bez lielām izmaksām vai administratīvā sloga. Arī pasta pakalpojumi šeit ir svarīgi, runājot par digitālo tirdzniecību un izmaksas vēl joprojām ir pārāk liels, lai uzņēmumi varētu izdarīt vajadzīgās izmaiņas. Vairākās valstīs Eiropas Savienībā ir jāizdara vienkāršošana, lai izvairītos no grūtībām nākotnē. Noteikumi par patērētāju tiesībām bija solis uz priekšu, lai veicinātu darījumus internetā, un eh, šī direktīva ir jāievieš pēc iespējas ātrāk. Eh, tomēr vēl ir jāstrādā tālāk pie jautājumiem, lai uzlabotu patērētāju uzticību. Piemēram, ir jāapstiprina jauna regula par strīdu risināšanu internetā. Ir vairāki e, iespējami konflikti, kas varētu rasties tirgojoties internetā, un ir vajadzīga arī st strīdu risināšanas kārtība un ētikas eh, kodeks eh, interneta eh, lietotājiem ir jāiegulda resursi patērētāju aizsardzībā. Tādā veidā Eiropā radīsies kvalitatīvs tirgus tirdzniecībai internetā un tā varēs arī veidot vienoto digitālo tirgu, kurā patērētājiem būs uzticība sevišķi medikamentu tirdzniecībā. Mums ir jāsamazina administratīvais sloks īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Vai tā būtu mūzikas filmu vai kādu taustāmu preču tirdzniecība. Mums arī ir jānostiprina esošās likumdošanas pielietojums, piemēram, likums pret diskrimināciju pakalpojumu direktīva 20. pants 2. punkts, kurš ir bēdīgi slavens ar to, ka nav ieviests, un šeit eh, ir gan komisijai, gan dalību valstīm jāstrādā pie šī jautājuma. Arī intelektuālās īpašuma tiesības un to pārkāpšana ir mm, jautājums, eh, pie kura ir jāstrādā un ir vajadzīga ehm, aizsardzība intelektuālajām īpašuma tiesībām 21. gadsimtā. Šie pasākumi ir vajadzīgi, lai tirgus tiktu aizsargāts. Mums ir vajadzīga arī jauna grāmatvedības sistēma internetā, un um, komisijai ir jauna Eiropas stratēģija, pie kuras arī tiek strādāts. Tie ir galvenie uh, pasākumi par kuriem mums ir jādomā, un ir vēl vairāk jautājumu, ko es šeit nevaru apskatīt visus detalizēti, bet es gribētu dzirdēt kolēģi atsauksmes pirms iekļaut šos eh, jautājumus eh, ziņojumā. Eh, pagaidām tas ir arī viss, ko es gribēju teikt un uh, es uh, šeit uh, neskatīšu pārāk daudz detaļu, bet vispirms es gribētu dzirdēt kolēģu domas. Paldies! Paldies par šo ievadu un vispirms koreferentu un pēc tam pārējie. Tātad profesors, kur ir de Kampas un Engstromkungs ir šeit, Gustavson kungs nav šeit, un arī Lamot kundze varēs piedalīties, un pēc tam arī visi pārējie, kas vēlas runāt, lūdzu, dariet man zināmu. Sāksim ar Korida Kampos kungu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu vispirms uh, minēt, kā uh, portugāļu kolēģis uh, Poteskungs ir miris vakar 53 gadu vecumā, un tās ir ļoti bēdīgas ziņas. Tas bija cilvēks, kas ticēja Eiropas eh, projektam. Un labs kolēģis, un es arī gribētu pateikties Pablo Arijas kungam par darbu pie šī jautājuma un par eh, ievadu uzstāšanos. Es domāju, ka eh, ievadu runā bija labi apskatīts, kas mums ir jādara tālāk. Mūsdienu pasaulē jautājumi ir daudz grūtāki nekā mēs domājam, un kad pirms gada mēs sākām, tad domājam, ka varēs tikai papildināt, tikai deviņi papildināt esošos datus, tikai 9% eh, interneta tirdzniecības ir pārrobežu, un eh, mums likās, ka būs eh, situācija būs ļoti vienkārša, bet izrādījās, ka tā nav, ka ir daudz grūtību, kas vēl ir jāpārvar šajā sašķeltajā vidē, kur lietotājiem nav zināšana un viņi neusticas eh, tam, kas notiek. Arī zināšanu trūkums nāk par labu tiem, kas eh, eksploatē intelektuālā īpašuma tiesību sistēmas trūkumu. Ir darījumi, kad eh, ir dažādas pasūtījuma sistēmas dažādās valstīs un patērētāja aizsardzības sistēmas, arī bankām ir dažāda kārtība. Un bieži mēs nonākam pie anti-eiropeiskām idejām par diskrimināciju pēc tautības. Un dažās interneta lapās ir neiespējams iepirkties cilvēkiem no citām valstīm. Viņi nevar salīdzināt preces, nevar uh, e, apskatīt tās visas. Uh, tās ir grūtības, kas mums uh, pastāv, un šeit mēs arī redzam, uh, kādi ir trūkumi sistēmai tomēr interneta tirdzniecības uh, tirdzniecībā ir liels potenciāls eh, gan ekonomikā, gan nodarbinātībā, īpaši jauniešiem, un tas ir jāņem vērā. Komisija pieņēma eh, paziņojumu, kurš ir ļoti loģisks, un tas nosaka prioritātes, kam es piekrītu. Mūsu darba grupa ir eh, lieliskā platforma sadarbībai ar interešu grupām un attieksme pret tirdzniecību internetā ir eh, pozitīva. Mūsu darba grupa eh, ir apņēmusies panākt, lai darījumi internetā būtu droši un, ja mums ir grūtības to sasniegt tagad, tad mums būs jautājumi, pie kuriem būs jāstrādā tālāk, lai pārvarētu šīs problēmas. Tātad darbs notiek pareizajā virzienā. Paldies! Paldies, Engstrom kungs, nākamais. Paldies! Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem un arī komisijas nostājai, kas ir izteikta paziņojumā. Iekšējā tirgus attīstība ir viens no jautājumiem, pie kuriem mums ir jāstrādā. Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, kā šis e, jautājums ir ļoti svarīgs Eiropai. E, tomēr par es domāju, ka mēs varēsim vienoties par eh, šo ziņojumu, bet grūtības sāksies tālāk, kad mēs eh, strādāsim pie līkumiem. Mēs visi piekrītam, ka uzticības trūkums varētu būt galvenā problēma. Politiķi nevar noteikt, ka ir jābūt uzticībai, uzticība veidojas pamazām, bet ja mums būtu vienāda patērētāja likumdošana visā Eiropā, tad patērētājiem būtu vieglāk eh, sākt iepirkties no citām eh, Eiropas valstīm. Ja mēs, bet, bet mēs apskatījām patērētāju likumdošanu un izvēlējāmies neizdarīt šo pilnīgo harmonizāciju Vēl ir runa arī par intelektuālajām īpašumtiesībām, kas attiecas arī uz mazajiem uzņēmumiem, un es baidos, ka šeit patērētāju uzticība vēl tālāk mazināsies. Jo tagad ir arī risks, ka muita var uh, konfiscēt eh, preci kaut kādu nesaprotamu iemeslu dēļ pircējam, jo muitai ir tiesības, piemēram, konfiscēt uh, mobilo telefonu, ko es esmu nopircis citā valstī vai ASV. Un eh, varētu notikt arī tāpēc šīs muitas direktīvas, ka kāds nopērk eh, mobilo telefonu, un tad muita šo telefonu konfiscē vienkārši tāpēc, ka ir kārtējs patentu konflikts, un patērētājiem tas ir pilnīgi nesaprotami, eh, kā tas notiek, un cilvēks būs ļoti dusmīgs, viņš pateiks, saviem draugiem nekad nemūžam nesapīnieties ar interneta tirdzniecību, uzrakstīs vēl to pašu arī presē. Lūk, šādas ir, šāds ir konflikts starp labiem nodomiem un to, kas notiek eh, likumdošanā. Un runājot par digitālo saturu internetā, visi arī eh, pirāta partijas pārstāvi no Zviedrijas gribētu vairāk legālu produktu, eh, lai varētu cilvēki nopirkt šos digitālos produktus. Ir uzņēmumi, kas mēģina piedāvāt pakalpojumus. Un cilvēki ir gatavi maksāt par mūziku, piemēram, Spotify uzņēmums ir ļoti veiksmīgs. Šis uzņēmums darbojas septiņās dalībvalstīs no 27 kāpēc nav pārējās valstīs, ne tāpēc, ka nav vēlēšanās, bet eh, tāpēc, ka ir eh, jārīko sarunas katrā dalību valstī ar eh, autortiesību organizācijām, tātad šādā gadījumā visas šīs sarunas ar katru valsti kļūst neiespējamas un izskatās, ka nav iespējas harmonizēt pavairošanas tiesības, eh, tātad autortiesības Eiropas mērogā. Un lai cik labu ziņojumu mēs šeit nesagatavot, nekas nenotiks, eh, kamēr tiešām nenoti, netiks strādāts pie izmaiņām. Un ja mums nav politisko iespēju eh, panākt šīs izmaiņas, tad eh, situācija ir ļoti bēdīga, bet es gaidīšu tālākos notikums. Varbūt ir iespēja panākt progresu. Paldies! Paldies, tad mēs varētu arī nosodīt konkrētos priekšlikumus um, par uh, autortiesību uh, subjektiem, bet, nu, viņi, protams, zināms mūsu komitē, bet kādā ziņā priekšlikumus tomēr varētu nosūtīt. Uh, Nākamā runātāja, jāpaldies uh, eh, referentam par to, cik ļoti lielu dedzību viņš ir piegājušiem jautājumam. Tas ir tiešām ļoti iespaidīgs arī darba kārtības projekts, ko viņš ir salicis kopā šeit. Tātad mēs arī iepriekš strādājot arī patērētāju aizsardzības darba grupā, mēs skatījāmies, uh, kāds notiek 2,3 triljoni eiro. Um, tas ir tā summa, ko arī apkopo komisija iekšā tirgū. Uh, Un tātad tas ir tieši nozīmēt, ka tas nozīmē gadus, ja mēs šis lietas sakārtot, mēs iegūtu papildus 100 miljārdus. Un 160 um, mm, miljārdi ir iespējamais pat potenciālais iegums, jo katru brīdi mēs runājam, mēs apmēram 3 miljārdiem patērētāju tiešsaitē, kur atrodas internetā un izmanto šo digitālo tirgu. Tagad tas ir milzīgs potenciāls. Un mums tas būtu jāizmanto arī šeit. Eiropas Savienībā. Mēs tiešām aicinātu, lai komisija piedāvātu savus visus priekšlikumus, ko ir izsolījuši šajā strauji izaugošajā sektorā. Jā, lielais jautājums par autortiesībām un autortiesību ietvaru. Nu, skatās, viņā būtu jānodrošina šeit elastīgāk pieeja. Vienlaiks arī aizstrādā, aizstāvot arī intelektuālu īpašumu tiesības. Bet nu, tā ir izvēle. Starp, uh, izvēle ir tieši tas, ko pieprasa lietotāji, un tā mums jāpiedāvā. Un mēs to varam panākt tikai tad, ja mēs arī vienkāršojam arī licences, kas ir derīgas vairākās valstīs. Un tāpēc tā situācija būtu pilnībā jāmodernizē. Un patērētājiem ir ļoti sarežģīti šobrīd piemērot arī šīs intelektuāla īpašuma tiesību aizsardzību. Tie noteikumi ir pārāk sarežģīti šobrīd. Tātad viena no lielākajām bāķerām, kas neļauj pilnībā attīstīt digitālo vienoto tirgu, tas kā paliek spēkā, un mums jāskatās, kā līdz šim likumdošanā mēs arī varam to varbūt sakārtot, arī domāt par nākotnes risinājumiem. Bet tad absolūti ir jāskatās, kādā mēs varam panākt arī maziem video uzņēmumi, arī darīt visu, lai arī aktīvāk attīstītu savu biznesu tiešsaitē, digitālajā vidē, un līdz ar to iekarot globālos tirgus. Tāpēc ir svarīgi arī skatīties, vai patērētājiem ir absolūta piekļuve. Te ir ļoti svarīgi nodrošināt plaķos savienojums, uh, lai arī šie digitālie tirgi būtu arvien pieejamāki mūsu patērētājiem. Tālāk jāskatās jautājums par konfliktiem, sūdzību atrisināšanu un par arī piedāvāto jauno priekšlikumu par uh, strīdu atrisināšanu tiešsaits režīmā. Tas ir absolūti svarīgs arī, lai maziem video uzņēmumi varētu arī piedāvāt savus pakalpojumus un arī tad nepieciešamos uh, eh, tieskos līdzekļus tiešsaitē. Mēs tālāk skatāmies, protams, arī ka papildus ir jāskatās administratīvās sadarbības ar dalībvalstīm, nodrošinot arī informācijas sistēmu sadarbību. Iepriekš jau norādīju, ka es ļoti atbalstu šos priešlikumus, kur mēs redzam skaidru šādu Eiropas vienoto vērtību, bet vienlaikus es tomēr nevaru atbalstīt konkrēto regulas priekšlikumu par kopējiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem, jeb līguma attiecībām, ko šobrīd piedāvā Eiropas komisija. Es uzskatu, ka ir milzīgi trūkumi šobrīd šeit piedāvātajā jaunā regulas priekšlikumā, un tas, kas tiek arī piedāvāts arī kā paralēlais režīms eko eh, līdšanai 27 citām eh, tātad eh, līguma tiesībām dalībvalstīs, tas ir nepieņemami. Mums jāskatās absolūti uz šo saturu, mums jāparo, jāatrod reāli risinājumi. Varbūt, ka mēs varētu runāt jau par kaut kādu, zinām, tādu kodifikāciju, uh, nodrošinot nostiprināto patērētāju direktīvā, nevis radot papildus šeit paralēlo vēl ļoti sarežģītu tiesko sistēmu, kas nevarētu būt īsti prioritāte šādos ekonomiski sarežģītos laikos. Tāpēc es aicinātu, ka mums uh, būtu jātērē nodokļu maksātā nauda ļoti prātīgā veidā un jāsniedz īsts atbalsts uzņēmējiem. Mums jāspēj nodrošināt šādu arī ekonomiskais augsne, un mēs tieši ar šo varam to panākt. Paldies jums, Maklārkins kundze. Labi, tālāk nākamais runātāju rauns. Visi. That's a build, Mrs. Vaheyan, Mrs. Gallo and Mr. Schwab. Anyone else want to? Vai vēl kāds vēlēsies izteikties? Kratsa Bild kundze, lūdzu. Paldies, Malkom! Man tiešām prieks par šo komisijas priekšlikumu. Mēs tiešām tādā esam nonākuši mūsu arī politiskās darbkārtības pašā augšgalā uz atbildam uz lielo jautājumu, kā mēs varam veidot un kāpināt patērēta uzticēšanos. Un arī sociālisti Eiropā tiešām varētu pamanīt, ka viņi nedrīkst visu laiku mānīt Eiropas iedzīvotājus, solot viņam naudu, kuras vispār mums nav, un sakot, ka viņi drīkst tērēt naudu, kuras nav. Nu lūdzu, nemānīsim vēlētājus un pateiksim, kur ir šī reālā iespēja un kur ir reāls iespējas. Tātad tagad ir konkrēts priekšlikums par digitālo tirgu un tiek 16 konkrēti priekšlikumi. Tas ir ceļa karte, ceļa karte, kuru mēs varam uz, izmantot uzticības veidošanai. Uzticību nevar tik vienkārši arī izveidot, bet mēs vēlamies uz to, lai mēs atcelt dažādu veidu ierobežojumus, kas neļauj pilnībā attīstīt arī digitālo tirgu, nodrošinot absolūti tādu pašu pārvietošanās un preču brīvu apriti, kāds ir arī uh, iekšē tirgu, fiziskā tirgu. Tāpat es nevaru tomēr saprast no mūsu pretiniekiem. Lūdzu, divus gadus esam strādājuši pie tā, lai nodrošinātu šādus harmonizētos noteikumus patērēt aizsardzībai nā, Eiropā. Tā kā mēs par to cīnījāmies. Kāpēc jūs klusējāt? Tagad jūs sakat, jums nepatīk. Lūdzu, jūs arī iestājāties par harmonizētiem noteikumiem? Nē, jūs teicāt, kā jūs. Um, vispār šāda jautājuma nu, mums neinteresēja, un jautājums par uzticību jums nebija aktuāls. Mēs skatījāmies, un jūs sacījāt, ka tas vispār neko nedos. Jūs nevēlējāties vispār iesaistīties, nevēlējāties redzēt konkrēts rezultāts. Nu, ko te jūs vispār gribat? Lūdzu, jums nepatīk šī digitālā Eiropa, jums nepatīk tas, ka mēs vedam jaunas darba vietas Eiropā, jūs visu laiku tikai kritizējat un visu laiku esat pretēji, pretēji noraidat, noraidat. Nu, lūdzu, Bet man ir divas lietas, kuras es gribu arī tā vēl arī um, šodien aktualizēt. Viens ir par šo trešo rīcību, un katrā ziņā mēs esam priecīgi, kad arī komisija pievērš uzmanību godīgai tirdzniecības praksē. Mums gan ir, vai tas ir domāts kā uh, biznesa patērētājiem vai biznesa biznesam, nu, te katrā ziņā mēs runājam par šeit ļoti interesantu darbu, ko komisija arī šobrīd risina ar ieinteresētām pusēm. Uh, runājot par rīcības kodeksu, par arī uh, godīgu attieksmi, tātad nodrošināt ar efektīvāku tirgu, atvērtāku digitālo tirgu visā Eiropā. Un esmu pārliecināta, ka komisija, protams, arī te arī ļoti cieši seko, kā mēs nodrošinām šādu godīgu tirzniecības praksi. Tālāk piektā rīcība. Komisija norāda, ka ir jāslīdzina ne tikai cenas, bet arī kvalitāte. <clears throat> nu, lūk, tieši to mēs esam virzījuši kā galveno ideju, uh, un īpaši pārtiks nozerē, lai nodrošinātu tiešām augstu kvalitāti par pieprasīto cenu. Un es ceru, ka komisija arī to tā saprot un virza. Un trešais lielais priekšlikums, ko komisija virza, ir spēcīgas infrastruktūras. Mm, Un te papildus vēl arī tātad jaunās patērēt tiesības, radiofrekvenču jautājumi. Jā, tur viss ir kopā, un tas ir tāds liels ietvers, bet jautājums, kādā veidā Komisija nodrošinās šādu visaptverošu pieeju, robežu un dažādu veidu šķēršļu atcelšanu. Un kā viņi nodrošinās šo cīņu pret tiem, kas ir pret digitālo Eiropu. Paldies, un Bilds kundze. Tālāk nākamā runātāja. Paldies, es vēlos pielikties vēl vienam jautājumam, par kur jau sākumā runām nedaudz. Šī saskars starp digitālo pasauli un reālo pasauli. Un par iespēju, protams, arī preces nosūtīt atpakaļ. Mums ir bijuši daudz problēmas ar digitālās Eiropas tīklu izveidu ne tikai tādā ziņā, ka tas ir pieejams a, pašā digitālā pasaulē, bet jautājums, kā notiek šī saskara reālo pasauli. Tātad preces, kad viņas tiek nosūtīts un, ja gadījumā ir kāds neprecizēts, neatbilstības kvalitātei, uh, tad eh, jāatzīst, ka bieži vien ļoti sarežģīti tās nosūtīt atpakaļ. Te galvenokārt sarežģījumi rodas ar transportu eh, un arī par maksājumiem, jo maksājumi jau nav vairs tikai digitāli, tas ir reāli naudas kustība no viena konta uz otru, un mazajiem vidiem uzņēmumiem tas nereti tomēr rada problēmas. Un īpaši, ja viņi iesaistās lielajās platformās, nu, piemēram, PayPal vai citas, kas viņiem ļauj kā nodrošināt šos maksājumus, bet tomēr Tā ir tikai tāda ierobežota brīvība tirgu. Es domāju, tieši, kad runājam par maksājumiem, maksāšanas iespējām, par iespējām preces nosūtīt atpakaļ, patērētāju tiesību aizsardzībā, tu es vajadzētu nodrošināt daudz speci spēcīgāku harmonizāciju. Un tas būtu visu laiku tam jāpievērš padzināta uzmanība. Mēs saskatām, ka te ir izaugsmas potenciāls vairāk nekā 8% apmērā, bet Te īstenībā nav runa tikai par reāliem skaitļiem. G20 valstīs ir veikts pētījums, ko es arī es iepazinos. Te mēs runājam par 35 tūkstošu jauno darba vietu iespēju radīšanu tieši digitālajā tirgū. Tas ir diezgan milzīgs skaits jaunu darba vietu, kas arī varētu tālāk sekmēt ekonomisku izaugsmu. Mēs tomēr nedrīkstam maldīties. Un kāds patērētājs, kuram kabatā, protams, jau ir eiro, viņš arī var to iztērēt. Tad mums jārēķinās ar to. Digitālās tirdzniecības kāpināšana nozīmē, ka samazinās arī tirdzniecība reālajā ekonomikā, jeb reālajā vidē. Un bet ir, protams, uzreiz jautājums, kā mēs varēsim nodrošināt visu arī um, infrastruktūru uzturēšanu, jo tad te, e, nauda aizplūst un vairs nenāk tur, un uzturēt visu infrastruktūru kļūst uzņēmējiem arvien sarežģītāk. Mēs jau redzam, ka tādi lielie e, daudzie uzņēmumi saskarās ar to, ka e-commerce, jeb e elektroniskā tirdzniecībā šie līdzekļi aiziet citā straumē. Uh, Un tas ir jāpatur kā papildus arī iespējamās seks, ne, neplānotās seks reālai situācijai, īpaši lauku vidē. Un, lai mēs nenogrieztu vispār arī, sakot, lauku teritorijas no digitālā tirgus, mums tieši precīzi jāpievērš uzmanība tīklu izveidē. Vai nu uz tīkla šķīdus kabeļi vai arī cita veida savienojumi, optiskie vai kā citi risinājumi, tas viss absolūti svarīgi, jo Ja mēs tādu akcentus ar vien vairāk liekam uz digitālo vidi, uz e-komerciju, tad mums ir tomēr jāsaprot, ka visiem ir jānodrošina vienāds iespējas. Un arī to vajadzētu šeit iekļaut ziņojumā. Mm, būs tad vēl nākamie runātāji, un pēc tam došu arī vēl ar iespēju arī dažiem runātam vēlreiz ko piebilst, bet tagad Kālers kundze. Paldies priekšsēdētāji, es vēlos sākumā uzreiz pateikties referentam un sniegt absolūtu tādu uh, atbalstu un piedāvāt sadarbību. Šis šodien ir debats, un līdz ar to es neatbildēšu uz visiem jautājumiem par intelektuālu īpašumu tiesībām, autortiesībām un uh, to, ko arī kolēģi teica, bet, bet jā, Engstrom kungs nav teica, tad, protams, liekas, ka jūs varat izmantot <clears throat> savus pārvietošanās brīvības, arī telefonu izmantot pārobežām, bet arī piešķirot problēmas. Uh, tad ar pašu bagāžu. Nu, kādā ziņā ja mēs gribam nodrošināt visus šos pakalpojumus viegli pieejamus un lētus, tad kādā ziņā ja mums ir jāskatās arī uz citām lietām. Es vēlētos atgādināt jums arī par savu sagatavoto rezolūciju, un zaļie to noraida. Tomēr tajā var uzzināms tāda pēcticība, jo saskaņotība. Un tāpēc man šāds komentārs šodien. Vēlos pievērst jūsu uzmanību tam faktam, ka komisija jau pirms Eh, pagājušo gadu tad ierosina jaunu stratēģiju mākoņu programmatūrai. Manuprāt, tas ir absolūti svarīgs priekšlikums, jo to es uzskatu par milzīgu potenciālu, kas ļautu radīt jaunas darba vietas. Un tam ir milzīgs ekonomiskais potenciāls arī maziem uzņēmumiem, kuriem bieži vien trūkst resursu lai investētu <clears throat> augsto tehnoloģiju infrastruktūrās. Nu, tāds mans komentārs. Paldies! Paldies arī jums, Gālērs kundze. Mm, mēs par jūsu atzinumu vēlāk arī diskutēsim, ka mēs izskatīsim arī telefonu um, tīklus. Un jautājums, protams, kā jūs to arī piedāvājat, ka tad telekomunikāciju tīkli un reiz arī vienotais tirgus, tas ir kopā. Taču Vāpkungs, jāpaldies priekšsādātā. Daudz lietas jau pateicu, un līdz ar to es koncentrēšos tikai uz dažām vēl papildus lietām, kuras man šķiet ļoti svarīgi. Tātad, uzskatu, ka komisārs Baņē ar savu horizontālo strateģisko pieeju ar komisijas dažādiem priekšlikumiem, ar tiešām ir, izmēģ, ir panācis Eh, ļoti nozīmīgu tādu pareizo virzību, piedāvājot vairākus priekšlikumus. Tātad ļoti svarīgi šobrīd domāt par uzticības veidošanu. Eiropas iedzīvotāji vēl pilnībā neusticās digitālajiem tirgumu, tāpēc tas būtu īpaši jāsekmē, lai nodrošinātu šādu pārobežu digitālo tirgu attīstību. Tātad, lai mēs tiešām uzzinātu tos patērētājus, kas ir gatavi iepirkties arī pāri Eiropas robežām. Mums ir, protams, ir svarīgi Eirobarometra pētījumi, un mēs redzam ar vien skaidri, mm, šīs tendences ir tādas, ka patērētāji, ka ir gatavi iz, e, iepikties arī pārobežu kontekstā, bet bieži vien piegādātāji nav gatavi, viņiem līdz ar to bloķē šāds nolūks. Mm, Vai nu bieži vien netiek pieņemts viņu citu valstu maksājumu kārtas, vai arī šis transports ir pārāk dārgs, vai arī salīdzinoši ir pārāk sarežģīti vispār šis izmaksas rodas, un ir daudz cits faktori, kas vienkārši bremzē patērētājus. Un arī Kratskunds to pareizi norāda, ka te nav runa tik vienkārši par patērēta uzticamību, bet par ļoti konkrētu šķēršļu un kavēkļu likvidēšanu. Un tāpēc es domāju, ka mums te vajadzētu ķerties eh, pie konkrētām lietām, un paldies kolēģiem, kas pie šī jautājuma jau strādā. Tātad vēlos uzsvērt vēl skaidrs, ka ir jau ļoti svarīgi visi iekļautos instruments un paredzētos risinājums arī reāli iek, uh, iekļaut apritē un izmantot. Par spīti iekšā tirgus aktam numur viens, numur divi, mums tomēr arī vēl jāspēj aktīvāk īstenot visa iekšējā tirgus likumdošana, jo gal galā tirgus pats viss varētu sakārtot, bet nu nevis, diemžēl, darbojas. Paldies! Enstrām kungs, jūs vēlreiz tad varat uh, ko pieteikt, bet ļoti īsi lūdzu. Jā, Kratsa Bilds kundze un Gāler kungs pateica, uh, Gālers kundze vēl pateica lietu, lai gan arī aizgājusi uzreiz. Mm, nu labi, es viņam tad varētu pateikt konkrētu priekšlikumu. Labi. Esmu politiķis, bet jums nevarētu piedāvāt konkrēts risinājums visām problēmām. Vēl neesmu varu kļuvis par absolūtu tādu rūdītu politiķu, kas spēj to piedāvāt. Bet, nu labi, par intelektuālo īpašumu. Mm, jā, varbūt mēs tur lietas varbūt nedaudz sākotnēji ievirzījām nepareizā gultnē. Tāpēc otrā lasījuma mēs tiešām varētu arī to mēģināt labot. un sakārtot arī komercijas jautājumu. Šo... Galērs kundze norādīja, ka tieši bagāža bieži vien rodas, vienkārši bagāža rodas problēmas. Bet, nu, skatieties, jums īstenībā bieži vien jau pašai nemaz nav jābrauc pēc savas preces. Jums taču arī piegādātāji. Ja mēs runājam par autotiesībām un problēmām digitālajā tirgū, Esmu pateicīgs par šo jautājumu, jo vakardien tieši piedalījos arī grāmatas prezentācijā autotiesības uh, Eiropā, un šeit šodien jautāju jums visiem izdalīta jūsu e, paskastēs. Mēs runājam par iespēju, kā mēs varam samazināt arī dažādu veidā patērētāju un uh, autotiesību kolektīvos turētājus, kas tiešām nereti bremzē digitālā tirgus attīstību. Kad es viņu šo tam risināsim kopā ar kolēģiem. Ah, oh, man katrā ziņā prieks, ka jums izdevās arī pareklamēt savu grāmatu. Un, protams, mēs visu to izlasīsim ar milzīgu interesi. Nu labi, kad sagatavosim atzinumu, tad arī rūpīgi vēlreiz to visu izlasīsim. Varbūt es no savas puses drīkstētu arī pateikt pāris komentārus. Arī aktīvs un piedalījies arī darba semināros, darba grupās. Es piekrītu kolēģiem, ka šis ir tiešām ļoti labs pamats, ko sagatavojas eh, tirgus eh, ģenerāla direktorāts. Tas ir visaptverošs priekšlikums, un te ir vairāki jautājumi, kas jau ir izskatīti arī šeit komisijā, komitejā, piedošana. Un eh, mums jāskatās vēl uz iztrūkstošajiem neatrisinātajiem jautājumiem. Arī Kratas Bildkundze tam pievērsās. Tātad es arī esmu pārliecināts, ka mums ir jāsaskonsolidē konkurences noteikumi un distribūcijas noteikumi. Mums arī bija, protams, arī turpmākās diskusijas, arī vēl būs, un tā kā nākotnes distribūcijas noteikumi būs absolūti nozīmīgi. Tātad internets, protams, iedrošina brīvo konkurenci, bet ar to cieši saistās arī jautājums par informācijas pieejamību un izvēli. Tāpēc arī komisija pareizi norāda uz iespējamām problēmām, ko rada pārmērīgi liela izvēle. Un vai mēs varam nodrošināt tiešām absolūti neatkarīgu informāciju? Nu, piemēram, mājaslaps, kas piedāvā salīdzino, cenu salīdzinām, vai viņš tiešām ir absolūti neatkarīgs. Tas, manuprāt, ir interesants jautājums. Uh, papildus ir aktuāls jautājums. Maklārkins kundze jautājums par patērētā tiesībām. Komisija savā dokumentā, un es to norādu vēlreiz 2012. gadā, tātad tagad, ko es esmu dzirdējis jaunākā versija, 2. maijā, komisija nāk klajā ar tās Eiropas patērētāju darba kārtību, kas balstās uz integrēto pieju un digitālo laikmetu risinājumu kā vienu no stūrakmeņiem. No nu, ar nepacietību gaidām šo patērētāju darba kārtību aģendu, kas kļūst arī par mūsu varbūt stūrakmeni. Garā ziņā. Ar, saistībā ar to vēlos norādīt, ka arī tiekoties arī skungu Mums arī bija sadarbība ar Eiropas patērētāju aizsardzības organizāciju, BIOK, un viņi piedāvā konkrētu ietvaru līgumu, kā paraugu līgumu, kur var izmantot tiešsaits darījumos. Un tas ir tāds vienkāršs formāts, un man liekas, tieši Klārkina kundze un arī tātad arī citi par to runā. Tātad te tiek iekļaut arī būtiski elementi no patērētāju tiesību aizsardzības direktīvas un plus vēl papildus atsevišķas lietas. Manuprāt, tāds parauglīgums spēja tiešām straujāk virzīt šādu digitālās vietas attīstību. Un, manuprāt, daudz efektīvākā veidā nekā šis jaunie tirdzniecības noteikumi, ja līguma attiecība direktīva, ko piedāvā komisija, tas mums nepatīk. Mēs domājam, ka mēs varētu skatīties tiešām uz praktisku veidu, kā varam nodrošināt patērētāju tiesību aizsardzību. Šo priekšlikumu vēlos īpaši izcelt manuprāt, Aris kungs jau ir arī devis ļoti labu tādu instrumentālākai virzībai. Arī ko mēs izlēmām par šiem Eiropas tiesniecības noteikumiem, jau līguma attiecību priekšlikumu. Paldies jums visiem. Vēl tikai došu iespēju tad komisijai īsi atbildēt, un tad došu vēl arī Aris kungam vārdu. Paldies, priekšsarētāji! Sākšu ar to, ka vēlos izteikt eh, atzinību Arijas ar kungu darbam. Nu jau pusotru gadu mēs eh, strādājam ar šo materiālu, pārunājam iesaistītos jautājumus. Darba grupā pēc sabiedriskās apspriešanas, kur mēs organizējam un arī šodienas debatēs, jūs jau varat redzēt, ka notiek atšķirīgo viedokļu konverģence ar mērķi pabeigt digitālā tirgus izveidi, lai tas varētu radīt pozitīvu ietekmi izaugsmē. Šī vienprātība, manuprāt, attiecībā uz rīcības plānu un uh, ideja par to, kas tad ir galvenās problēmas, ir ļoti labi raksturots kurāts bildes kundzes sacītēm. Tātad katrā ziņā padoms pirmā reakcija ir bijusi pozitīva. Es domāju, mēs panāksim vienprātību. Protams, ka attiecībā uz dažādo priekšlikumu pieņemšanu būs vēl jāskatās, kā mēs varēsim saskaņot uh, atšķirīgos viedokļus, bet pr problēma digitālajā tirgus pabeigšanai nu, saistīta ar to, ka nav viena konkrēta risinājuma, ar kuru palīdzību mēs varētu atrisināt visas problēmas. Katrā ziņā tik pieminēta arī infrastruktūras nozīmība, tīpaši lauku reģionos. Tāpat ir nepieciešams arī stingrā veidā īstenot vertikālās integrācijas pasākums stingrā veidā, respektīvi ar domu, ka tie tiek stingri uzraudzīti. Tāpat arī saikne, kas tika pieminēta starp šo un 2010. gada ziņojumu par mazumtirdzniecību. Tātad katrā ziņā uh, jūs uh, savulaik to debatējat ar Lazarovs uh, kundze un viņas kolēģiem. Tāpat arī tiesības uz informāciju vēl viens aspekts, kas šeit ir svarīgs. Par to mēs vairāk uzzināsim tad, kad priekšlikumi būs mūsu priekšā. Es ceru, ka mēs panāksim progresu šajos jautājumos. Vēlos norādīt, ka viena no lietām, kas ir pieminēta paziņojumā, kur varbūt vajadzētu šobrīd atgādināt, ir tā, ka tad, kad e, notiek pārunas par tiesību aktu priekšlikumiem, vienmēr jāpatur prātā tas, kādu ietekmi tas atstās uz eh, digitālo pasauli. Tātad, kāda būs šī ietekme katram tiesību aktam. Kopumā mēs to tā arī cenšamies darīt un cenšamies nodrošināt, ka šie tiesību akti ir savietojami ar vienoto digitālo tirgu. Es domāju, mums noteikti būs vēl iespēja pārunāt eh, šos, šos jautājumus, un katrā ziņā esam referentu rīcībā sadarbības turpināšanai. Jā, paldies. Man prieks dzirdēt, kā arī padome progresīvi virzās priekšā jautājumā, saka priekšsarētājs. Gebhards kundze nebija šeit no rīta, bet viņa ir Kozak komitejas eh, sastāvā. Jūs bijāt klāt, tad Krūz kundze eh, prezentēja digitālo vienoto tirgu, tā kā tiešām eh, labi To varbūt jūs vēlaties eh, īsti pieminēt eh, vakardienas sesiju Kozak eh, ietvaros. Jā, paldies. Tik tiešām tā bija ļoti interesanta sanāksme vakar Kopenhāgenā attiecībā uz digitālo tirgu. Un Eiropas komisija ir stingri apņēmusies veikt tālējošus pasākums, to mēs noteikti vērtējam tikai un vienīgi atzinīgi. Uh, Bija patīkami redzēt, ka starp Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu deputātiem pastāv liela vienprātība praktiski visās jomās, un mēs uh, nosedzām gan sākot no e-komercijas tematus līdz pat uh, tiesību aizsardzības jautājumiem. Tā kā tik tiešām bija ļoti laba, gandrīz trīs stundu gara sanāksmes daļa veltīt šim jautājumam, un es domāju, ka būs arī rakstisks e, ziņojums par to, kas ir e, paveikts šai sanāksmē. Tā kā tas katrā ziņā parāda to, ka virzamies pareizajā virzienā un varam ļoti atzinīgi vērtēt visu, kas tiek darīts šajā jomā. Paldies, saka priekšsarētais. Arijas kungs, vai vēlaties noslēgumā sniegt savus komentārus? Jā, tā tad vispirms vēlētos arī uh, atzīmēt Portes kunga aiziešanu. Paldies Kohēde Kampos kungam par šo uh, skumjo informāciju man līdzjūtību uh, Portes kunga uh, ģimenei. Tālāk vēlos pateikties visiem, uh, kas izteicās Paldies par jūsu komentāriem. Es domāju, mēs eh, skatāmies uz lietām diezgan līdzīgi. Un katrā ziņā tas ir labs sākuma punkts. Ir pāris lietas, kuras es nepieminēju, piemēram, piekļuve e-komercijai. Kādā formātā tas var notikt. Ir tīpaši kāds problēmas ar lauku reģionos. Tie ir jautājumi, par kuriem eh, vēl ir nepieciešams debatas. Mums eh, šie jautājumi ir jāpaturprātā turpmākajās diskusijās. Tālāk ir arī jautājumi, kas atkal un atkal atgriežas dienas kārtībā. Piemēram, šī ideja, ka ir nepieciešams vienkāršot esošo likumdošanu. Es domāju, par to mēs esam visi viensprāts ar vienu no būtiskākajām uh, lietām, kas eh, nodrošinās digitālā tirgus veiksmīgu darbību. Un reaģējot uz pāris komentāriem debatēs, eh, pirmkārt, jā, mums ir eh, nepieciešams popularizēt un, un veicināt Eiropas līmenī veicamo darbu. Beidzot, Eiropas galvenās iestādes ir viensprāts par to, kas ir jāsasniedz. Varbūt nav īsti vēl vienprātības par to, kā tas būtu darams, bet vismaz idejas kā līmenī ir vienprātība. Tā kā var, man šobrīd nav daudz vairāk laika diskusijām, tad varbūt var pieminēt tikai laika grafiku. Tātad. 20. jūnijā par pirmo ziņojumu projektu būs viedokļa apmaiņa, 10. jūlīts ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un tie tiks apspriesti 18. septembrī, kompromiss eh, grozījumam 10. oktobrs ir termiņš, un balsojums eh, komitejā 11. oktobrī. Un, ja viss būs kārtībā, tad eh, plenārsēdē šī gada novembrī. Ceru, ka nekļūdījos, saka runātājs. Nu, ja kļūdījos, tad kāds lūdzu man palabojiet. Uh, Tātad tāds ir mūsu laika grafiks šim ziņojumam. Katrā ziņā paldies vēlreiz visiem. Paldies, ka e, bijāt klāt un piedalījāties e, šajā, šī ziņojuma apspriešanā. Jā, paldies, saka priekšstādātājs. Katrā ziņā ar nepacietību gaidām gala versiju. Tātad 30. mājas ir gala termiņš. Tātad 22. maijā būs no komisijas paziņojums, tā kā jums noteikti būs e, jāpaskatās, kas tur būs, lai varam e, reaģēt un iestrādāt e, vēl uz 3. maijam ziņojumu projektā tot. Labi, ejam tālāk pie nākamā darba kārtības punkta, kur es nemanāmi no priekšsarētāja krēsla pārsēdīšos referenta krēslā ar mērķi apspriest manu ziņojumu par komisijas priekšlikumu pārstrādāt direktīvu par regulējumu attiecībā uz atpūtas eh, laivām un ūdens motocikliem. Tātad ēna referents Švāba kungs, Rulers kungs, Džioma kungs nav šeit, bet ir visi ēna referenti. Tāpat arī no DJ Enterprise komisijas ģenerāldirektorāta ir šeit eh, pārstāvība. Tāpat arī Volgrēna kungs, kurš ir speciāli šajā jomā, viņš arī varēs izteikties. Varbūt var, sākot diskusiju, izteikšu komentārus par grozījumiem. Īsti neatgriezīšos pie galvenajiem vispārīgajiem jautājumiem, kurus izteica prezentējot savu ziņojumu, bet tikai koncentrēšos uz grozījumiem. Pirmkārt, no 66 grozījumiem, kas ir diezgan liels grozījumu skaits, kurus pats esmu iesniedzis. Vēlos pateikties arī veselu virknei ēnu referentiem. Liela daļa parakstīja vismaz daļu no maniem eh, pašu iesniegtiem grozījumiem, bet eh, katrā ziņā visi iesniegti grozījumi ir ar mērķi uzlabot ziņojumu. Manis paša grozījumi ir vērsti uz jaunu dizaina kategorijas ieviešanu, To es pieminēju jau sākum, eh, sākotnējā prezentācijā, kā vēl nepabeigt darbu. Un eh, interesētās puses ir eh, reaģējušas ieinteresēti, varētu teikt, kā tas attiecībā uz nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tad atpūtas laivas būs atbilstošiem regulējumiem. Kolerkundze ir iesniegusi mazliet alternatīvu versiju eh, manai idejai par okeānu eh, kuģiem. Tātad katrā ziņā es vēl apspriedīšu šīs idejas. Ideja ļoti specifiski regulēt nosacījums attiecībā uz vēja stiprumu un viļņu augstumu Tātad šīs eh, specifiski izmērāmas, eh, izmērām parametri eh, saistībā ar tieši laivām, kas paredzētas braukšanai okeānā. Tas ir noteikti ļoti svarīgi. Cerams, ka arī komisija un padomu to ņems vērā. Otrakārt ir bijusi vesela virkne paskaidrojušu grozījumu attiecībā uz marķējumu un citām lietām, ko es esmu ietvērš savos grozījumos. Es neiedzināšos, bet ja kolēģi vēlas uzdot kāds jautājums, labprāt atbildēšu. Vēlos norādīt tikai uz pāris e, citiem grozījumiem, kurus iesnieguši kolēģi. Mandas kungs e, bijis visenerģiskākais grozījuma iesniedzējs, kā jau mums tas ir ierasts Es saprotu viņa idejas eh, par eh, vienotu licenšu sistēmu eh, koka laivām, bet tas varbūt mazliet ir ārpus kompetences, ārpus darbības jomas. Nedomāju, ka tas varētu šeit iederēties, bet ir katrā ziņā šīs idejas interesantas Viņš runā arī par nodokļu izvairīšanās jautājumu attiecībā uz dīzeļdegvielu. Katrā ziņā mēs ar viņu divpusē varam to apspriest vēlāk. Viņš ir iesniedzis arī grozījumu par ražotāju atbildību attiecībā uz atbildību C marķējumam. Es nedomāju, ka viņa grozījums īsti ir uh, atbilstoši eh, tieši saistībā ar eh, ražotāju atbildību. Švāba kungs tālāk ir eh, iesniedzis nodarīgs priešlikums par identifikācijas zīmju formātu un izcelsmes valsts identifikāciju, un Švāba kungs kopā ar Karas kungu ir iesniegšu arī grozījumu par eh, ārkārtas eh, apturēšanas ierīcēm, laivu motoriem. Es domāju, ka tur nav nepieciešams atsevišķi regulējums komisija var apstiprināt. Es katrā ziņā pats uzskatu, ka to nav nepieciešams iekļaut. Es domāju, es esmu tādā vispārējā veidā aptvērs grozījums. Es domāju, ka mēs varam virzīties uh, uz balsošanu ar diezgan lielu vienprātību. Uh, Un tad mums ir nepieciešams runāt ar padomu, kā viņi vēlas tālāk risināt šo lietu. Tā visdrīzāk jau nebūs Dānijas e, prezidentūra, bet jau Kipras prezidentūra, kas tad sniegs mums norādes par to, kā viņi vēlas strādāt darba grupās. Bet katrā ziņā no darba grupas speciālistiem mums būtu jādzird, vai viņi ir viensprāts ar to virzienu, kur mēs ieturam šajā priekšlikumā. Kopenhāgenā pirmdien eh, es tikos ar Dānijas vides ministru un informēju viņu par eh, izplūdes gāzu izmešu jautājumiem un trokšņu piesārņojumu. Tā kā mums bija interesanti eh, apspriest par to, tāda nu ir mana prezentācija. Šobrīd labprāt uzklausīšu informāciju no ēnu referentiem. Švāba kungs, jums vārds pirmajam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji principā jūs arī tos svarīgākos punktus grozījumos eh, esat eh, aptvēris. 52. grozījums tātad eh, tām laivām, kas ir izmantojams tikai dalību valstīs, kur tās ir ražot šīs laivas, tas varbūt nav īsti draudzīgs visai Eiropas Savienībai kopumā. Tālāk 65. grozījums par ārkārtas apturēšanas ierīci. Uh, ir svarīgi, eh, lai mēs ņemtu vērā pašreizējo praksi, bet arī eh, to, kas ir nepieciešams eh, vēl attīstīt, tā kā Eiropas līmenī šāds regulējums, manuprāt, būtu nepieciešams. Tālāk, jau attiecībā uz jaunu kategoriju ieviešanu, tātad 95, 61, 62, 63 Mēs vienojāmies, ka mēs šo eh, informācijas dokumentu, briefing paper attiecībā uz jaunajām kategorijām, eh, tad vēl sagatavosim un tad attiecībā no iznākuma, tad eh, lemsim tālāk. Ja tiks izlēmts, ka šādas jaunas kategorijas nav nepieciešams, tad uh, aicinātu 65 akceptēt, bet hibrīdu motoru un biodegvielas bio tad vēl būtu šie grozījumi jāpārskata. Tas šobrīd arī viss no mans. Paldies. Repokungs. Jā, tā tad šī ir laba iespēja uh, sekot eh, līdzi ziņojumu sastādīšanai, eh, ņemot vērā jūsu kā referenta eh, pieredzi un zināšanas. Un mēs ar kolēģi iesniedzām vairākus grozījumus, balstoties uz mūsu Somijas pieredzi. Galvenais mērķis ir uzlabot šo laivu drošību. Mūsuprāt, jebkas, kas uzlabo laivu drošību, ir noteikti labs un atzīstams. Es nedomāju, ka um, no mūsu puses šeit būtu sagaidāms kādas problēmas. Protams, ka ir svarīgi atzīt vidas aizsardzības nepieciešamību, dabas aizsardzības svarīgumu, piemēram, saistībā ar atsevišķu degvielas veidu izmantošanu kas varbūt būtu jāierobežo vai arī vismaz stingri jāregulē. Un tāpat ir nepieciešams nodrošināt eh, izmešu samazināšanu, kas var radīt arī uh, eh, bojājums videi. Bet uh, viss pārējais, kas attiecas uz drošību, uz drošības uh, palielināšanu, tas viss ir vērtējums pozitīvi. reformas, kas nāks ar šo ziņojumu, noteikti būs pozitīvas, un tās mums būs svarīgs arī Somijā mūsu kuģu būvētājiem. Paldies tālāk, Mandes kungs! Paldies, priekšsarētāji! Patīkam dzirdēt, ka jūs man darbu vērtējat kā enerģisku, bet tā tiešām ir kļūt par ēnu referentu vai referentu var tikai tad, ja esat aktīvs. Tas ir normāli, manuprāt. Priekšlikums kā tāds ir labs. Tur ir daudz lietas, par kurām nav, nav nekādas diskusijas. Es vēlētos aicināt komisiju nāk klajā ar uh, pašu priekšlikumu kā tādu, tad mēs varam detalizēt par to runāt. Uh, Mēs vienmēr aizmirstam svarīgāko - cilvēks, kas izmantos šīs uh, iekārtas, konkrēti laivas un uh, ūdens motocikls. Tas vairs nav mūsu mandāts. Mēs nevaram aizmirst šo li iekārtu lietotājs, pat ja tas nav mandāts mūsu komitē, mums uh, vajadzētu aicināt Eiropas komisiju nāk klajā ar risinājumiem, un tieši tādēļ es ceru, ka jūs kā referents atbalstīsiet mans grozījums. Jo es uzskatu, ka prie, pats priešlikums ir eh, labi līdzsvarots, un es atbalstīšu jūs grozījums. Jāsaka, priekšsēdētājs, man gan neliekas, ka komisija ir par to atbildīga, bet gan dalību valstis, eh, lai nodrošinātu regulārs pārbaudas laivām. Uh, un mm, var nodrošinot eh, licencēšanas sistēmu vai arī kvalifikāciju pārbaudu. Riller kundze tālāk. Jā, es arī uzskatu, ka komitejā mums ir diezgan liela vienprātība un eh, reaģēt uz Mandas kungu grozījumiem attiecībā uz 58. grozījumu, tur tiešām ir runa par pāntu, nevis par apsvērumu punktu, un tad jautājums ir par to, kāpēc tas nav iespējams apsvērumu punktā. Ja jau komisija veic likumdošanas darbu, attiecībā uz autovadītāju vai šajā gadījumā uh, Um, jūras transporta līdzekļu, ūdens transporta līdzekļu vadītāju apliecībām. Tālāk arī attiecībā uz uh, grupējumu pa kategorijām mums vajadzētu sagaidīt šo uh, minēto briefing paper, līdz šis uh, informatīvas dokuments sagatavots un tad pabeigt darbu pie šī ziņojuma. Jā, paldies, saka priekšsēdētājs. Es aizmirsu pieminēt šo informatīvo dokumentu, kas vēl tiek tikai sagatavots. Mums jāpaskarās kāds laika grafiks. 30. mājas, tad, tad būs gatava. 30. aprīlis labos vai priekšsēdētājs. Tātad informatīvais dokuments būs šonadēļ, tad iznāk jau gatavs. Jā, mēs, protams, eh, izdalīsim jums šo dokumentu, tikko tas būs iespējams, un tad eh, pirms balsojuma vēlreiz eh, organizēsim diskusiju, vai tur ir dokumentā iekļauts kas tāds, kas liek mums mainīt ziņojumu tekstu. Paldies! Repo kunga un kolēģis kungs eh, sacītais, es domāju, mums eh, liecina arī, ka mums ir diezgan liela vienprātība. Mēs katrā ziņā savu ziņojumu arī informēsim komisiju. Vai vēl kāds no deputātiem vēlas izteikties? Nē, Žerār kungs no komisijas. Lūdzu. Manuprāt, no padoms nav šeit neviens. Bet, eh, ja nu ir, tad varbūt var mūs eh, komisija varbūt pa, painformēt par progresu eh, padomē attiecībā uz šīs lietas skatīšanu. Lūdzu. Thank you, Chairman. Thank you <coughs> for giving us the opportunity to. Paldies, priekšsarētāji, par iespēju komentēt šo ziņojumu un grozījumus. Ja atļausiet, es sākšu ar uh, aprakstu par to, kā lietas virzās padomē. Mēs esam diezgan tuvu tam, lai pabeigtu analīzi pantu pa pantam, un tad pāriesim pie pielikumiem. Mēs uzskatām, ar vienu, nu, maksimums divām darba grupas sanāksmēm mēs varētu noslēgt eh, direktīvas analīzi un tā, tās pielikuma analīzi. Šobrīd mums vēl nav precīzi informācija par to, kā, kad sanāksmes vēlēsies organizēt nākamā prezidentūra, līdz ar to darba grupas pirmā sanāksme varētu būt septembrī Mēs centīsimies eh, tad sadarbībā ar jauno prezidentūru organizēt eh, mūsu darbu tādā veidā, lai varētu noslēgt darbu pie šī uh, direktīvas līdz gada beigām. Attiecībā uz pašiem grozījumiem vēlos pirmkārt atsaukties uz tiem, kas varbūt rada mums vairāk problēmas. Tātad 41 un 48. Uh, šie marinizers, tā saucamie. Tie ir īstenošanas jautājumi mūsuprāt, un esam nobažījušies par to, ka šobrīd uh, strādājot pie apsveram punkta N un pie attiecīgā pānta, varētu vērsties plašumā diskusijas par īstenošanu, un tad varētu tas tikt uh, interpretēts uh, Eh, savādāk eh, tā, ka visi jūras dzinējiem būtu jāveic jauna testēšana. Tātad, ja tā kā šie izmeši ierobežojumi nav mainīti, tad eh, nu, paziņotāja iestāde varētu izdot certifikātu, kurā ir rakstīts, jā, tā tad ražotāja informācija ir šāda, bet mums ir nepieciešams uh, pārbaudīt, ka netiek pārsniegti izmešu ierobežojumu līmeņi. Šie testi ir ļoti dārgi. Un tad maziem ražotājiem tas varētu radīt eh, ievērojams problēmas. Mēs labprātāk vēlētos atstāt šos jautājumus īstenošanas posmam, Tā kā ja tie parādās eh, apsvērumu punktā un pāntā, tad prasītu vadlīniju izstrādi lai varētu sagatavot ietvaru, saskaņā ar kur būtu skaidrs, kāda veida dzinēji būtu atkārtot jātestē un e, kādos apstākļos e, testi nebūtu nepieciešami. Bet vēlreiz atgādinu, šie testi ļoti dārgi. 58. grozījums tālāk. E, apliecību vai licenšu jautājums. Tas ir transporta jomas likumdošanas jautājums. Mums katrā ziņā tur nav nekādas problēmas šo jautājumu apspriest. Uh, problēma ir tā, ka tas īsti neiedara šīs direktīvas darbības jomā. 64. grozījums - ražotāja valsts. Mēs vēlamies saglabāt savu tekstu, jo tirgus uzraudzības iestādes, ja ražotājs atrodas Eiropas Savienībā, vēlētos apmeklēt ražošanas vietu atsevišķos gadījumos. Līdz ar to ražotāju valsts jautājums ir svarīgs. Kas attiec uz ārējiem motoriem? palielinot eh, prasības, radīs problēmas saistībā ar drošības aspektiem, ņemot vērā šo ārkārtas eh, dzinēja apstādināšanas ierīces. Eh, katrā ziņā ir vesela virkne komentāru atsevišķi 48. uz 51. grozījumu 43. grozījumu un 51. labos jau runātais, jo šeit ir ieviesas atsauces uz jautājumiem, kas eh, mūsuprāt nav tā labākā vieta, kur to darīt attiecībā uz CE marķējumu. respektīvi C e marķējumu pārbaudi apsvērumu daļā, kur mēs runājam par ražotāju pienākumu. Un šo pienākumu eh, veikt pārbaudas. Tas attiecas 43. grozījumu, tālāk 51. grozījumā. Tātad atkal šīs pārbaudes ir viens no pienākumiem, kurus jāveic tirgus uzraudzības iestādēm, un tas viņām jādara tā vai tā. Tas ir daļa no tirgus eh, uzraudzības darba, Tālāk biodegvielas testi, tas ir 46. un 55. grozījums. Mums īsti problēma šeit nav, bet eh, mūsuprāt tie vienkārši ir lieki. Tādā ziņā, ka tad, kad tiks uzsākta tirgu biodegvielu izmantošana, būs jāizstrādā arī atbilstoši testi tā vai tā. Tās būs pienākums. Jo ir nepieciešams nodrošināt, ka pastāv attiecīgie apstākļi, e, kas nu, nu ir nodrošināta atbilstība likumdošanas prasībām. Tālāk, 56. grozījums. Tam mēs piekrītam. Mēs vēlamies e, tikai ierosināt mazliet savādāk tekstu redakciju. Kas tad būs uh, rezultāts? Mēs nedomājam, ka tā būs jauna uh, E, sistēma laivu kategorijām, bet gan esošo sistēmas pārskatīšanu. Tā kā tas, kas tad īsti e, notiks, e, kad šis ziņojums būs pieejams, tad par to arī būs lielāka skaidrība. Tālāk 57. grozījums. Tātad. Uh, Tad mūsu ierosinājums par termiņu, termiņš bija garāks nekā šobrīd eh, tas bija eh, ierosināts. Nu, mums eh, tas varbūt nav tik būtisks jautājums. Bet, ja atļausiet, mēs vēlamies pievērst jūsu uzmanību grozījumam 32, jo mēs piekrītam mērķim Uh, ieviest uh, apgāšanās riska jēdzienu, bet tekstā, kur ierosina komisija, ja mēs skaidri varam aprakstīt, ka ražotājam ir nepieciešams parādīt, ka pierādīt, ka nepastāv apgāšanās risks. Vai arī, ja šāds risks pastāv, tad uh, ražotājiem ir jāpierāda, ka e, laivu spēj, tā ir pietiekama peldspēja, lai noturētos virs ūdens apgrieztā stāvoklī. Tas e, ierosinātāja grozījumā vairs nav tik skaidri e, saprotams ka ražotājiem vienmēr pastāv šis pienākums veikt riska analīzi un pierādīt vai nu to, ka risks nepastāv vispār, vai arī ja risks pastāv, tad ir jāpierāda, ka pastāv pietiekama peltspēja. Katrā ziņā paldies. A, es atvainojos par dizaina kategorijām. Mums pēc būtības nav nekādu uh, iebildumu pret uh, izmaiņām. Mūsu galvenā problēma bija saistīta ar to, ka ir nepieciešams izvērtēt ietekmi savādāk nekāda liela iebilduma mums tur nav, bet ja jūs atļausiet, es vēl uh, īsu atsauc veikšu, ņemot vērā, ka šeit ir pieminēta arī uh, laivas, kas paredzēts okeānam. Un tad uh, interesēs puses uh, uzskatīja, ka šādas izmaiņas varētu būt noderīgas, un mēs uzskatām, ka 44. grozījumā šāda atsauce uh, uz šādu marķējumu varētu būt potenciāli maldinoši. Nu, nu, mēs neteiktu, ka tā ir maldinoši, jo um, to ierosinājuši ir paši uh, iesaistītās puses. Bet katrā ziņā esam gatavi arī nodrošināt turpmāku sadarbību šajā jautājumā, uh, ja, ja mums tāds būs nepieciešams. Paldies! Uh, Paldies par atbildi uz uh, šo priekšlikumu un eh, Švābes un eh, Mandes kungs eh, jums kā galvenajiem referentiem būs interesanti. Tas, ko es teikšu, ņemot vērā komisijas informāciju par speciālistu darba grupām, Nākamā lielā sanāksme notiks septembrī, un tad mēs varam iedomāties arī tālākos termiņus. Šeit ir divi e, faktori, kas liktu e, mums atlikt balsojumu komitejā uz dažām nedēļām. Pirmkārt, e, vērtējums būs līdz pieejams 30. aprīlī, un otrkārt arī būs vīdes un transporta komiteja atzinumi, par kuriem balsos vai nu šodien vai rīt. Un tā kā darba grupā ir jāskata mūsu grozījumi bet tas nenotiks līdz septembrim, tad mums būs vēl pietiekam daudz laika. Es domāju, ka mums eh, nevajag steigties uz jūniju plenāru sēdi, jo mums ir vēl jautājums jāapspriež ar Kīpras prezidentūru. Uh, Tātad es ieteiktu atlikt šo jautājumu, un ja koreferenti piekrīt dot mums ilgāku laiku diskusijai, tad mēs arī varētu aicināt vidas un transporta komitejas eh, dalībniekus mums pievienoties. Un arī es eh, gribētu redzēt komisiju šajā diskusijā, jo viņi mums eh, skaidri izteica savu nostāju un tad mēs mēģināsim panākt vienošanos par šo jautājumu, un tas ietekmēt arī darbu padomes grupā. Ja kolēģi piekrīt, tad es jums nosūtīšu jaunu grafiku, un mēs mēģināsim eh, tikties eh, ar koreferentiem, lai sagatavotos tālākiem darbam. Tas ir pieņemams. Tātad mēs eh, tādā veidā strādāsim tālāk. Paldies un paldies eh, komisijai par informāciju. Šī bija ļoti liederīga diskusija. Tagad mēs esam piecas minūtes pirms eh, laika. Es gribētu pārbaudīt, vai mums ir visi dalībnieki, tātad uh, uh, visi dalībnieki ir šeit. Uh, mēs gaidījām jūs iepriekš, Meita kungs, jūs esat koreferents, tātad visi ir šeit, Maklākina kundze, referenta arī ir šeit. Uh, Vai komisijas pārstāvji ir ieradušies? Jā, Mr. Herbert is here. Okay. Eh, Herbert kungs, jā, arī ir klāt. Tā tad visi ir ieradušies eh, un tad došu vārdu Maklārkin kundzei par atzinumu uzņēmumu konkrēt spējas un mazo un vidējo uzņēmumu programmu no 2014. līdz 2020. gadam. Vārds referentei. Paldies! Es priecājos gatavot šo ziņojumu, kas eh, ir veltīts uzņēmumu konkurētspējas eh, uzlabošanai, eh, ieskaitot arī jauniešiem un eh, sievietēm paredzētas pasākumus, un eh, uzdevums ir nodrošināt arī pieeja gan pasaules, gan Eiropas tirgumu. Pašnodarbinātība ir svarīgs pasākums, kas veicina nodarbinātību. Eh, tomēr ir ļoti vajadzīgs pieaugums, ir vajadzīgi arī labāki noteikumi mazajiem vidējiem uzņēmumiem un tiem, kas iedzīvotājiem, kas vēlas veidot uzņēmumus. Es gribētu šeit koncentrēties uz dažiem galvenajiem jautājumiem. Lai veidotu labāku uzņēmumu vidi, es gribētu pievērst uzmanību maziem un vidējiem uh, uzņēmumiem. Uh, Um, to var izdarīt dažādos veidos. Mēs varam veicināt konkurētspējīgu uzņēmumu modeļu veidošanu un varam uzlabot uzņēmumu, mazo un vidēju uzņēmumu pieeju finansēm jau sākot no veidošanas, um, jo, lai uzņēmums uh, izveidotos, tam ir uh, savas izmaksas un mēs šeit varam uzņēmumiem palīdzēt. Ir arī svarīgi apmainīties ar labāko praksi, kā tiek veidoti uzņēmumi. Mēs varam arī nostiprināt uh, mazo un vidējo uzņēmumu programmas un finansējumu mehānismus, lai uzņēmumiem tie būtu zināmi un ir jānosaka Eiropas Savienības programmas, kas var veicināt uzņēmumu attīstību vienotajā tirgu. Mazie un vidēji uzņēmumi var saņemt eh, informāciju un padomus par eh, tirgus eh, barjerām, situāciju, intelektuālā īpašuma tiesībām un citiem jautājumiem arī informācija ir ļoti svarīga uzņēmumiem. Eh, tomēr ir jāpārliecinās, eh, lai mēs eh, neatkārtot jau tos pasākums, kas ir izdarīti dalību valstīs. Tāpat arī stāvokļu vērtējums, ko pašlaik izdara komisija, būs ļoti vērtīgs, lai noskaidrotu, ka tiešām eh, finansējums tiek izmantots pienācīgi eh, par atbalstu un vienkāršošanu. Es gribētu uzsvērt šeit saprātīgu regulāciju, jā, arī ieskaitot esošās likumdošanas pārbaudas un eh, vērtējumus. Un būtu arī jāvienkāršo esošā likumdošana, kad vajadzīgs un jāsamazina sloks maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja arī ir jāpārbauda pašās dalību valstīs, un tas ir svarīgi, lai samazinātu slogu uzņēmumiem. Es domāju vēl par komisijas ideju par šo viegli lietojamo portālu, bet es vēl uh, gribētu dzirdēt komisijas paskaidrojumu, kā tas darbotos un kādas būtu izmaksas. Es gribētu izvairīties no atkārtošanās un izmantot jau esošās mājas lāpas dalību valstīs. Jautājums par statistiku, kas man ir zinām, ka ASV investē piecas reizes vairāk uz vienu iedzīvotāju nekā uh, Eiropa, tātad eh, kā tiks nodrošināta Eiropas konkurēt spēja par turismu. Jautājums ir, vai tiešām vajag uzsvērt šo vienu sektoru, kad ir citi eh, svarīgi sektori, piemēram, pakalpojumu eh, nozare. Un beidzot, es plānoju gatavot grozījums par darba vietu veidošanu un attīstību, lai noskaidrotu, kā šī programma darbojas. Un ceturtdien vakarā šis dokuments tiks nodots tūkošanai. Atzinums ir gandrīz gatavs, bet es priecātos arī dzirdēt koreferentu atsauksmes. Tātad lūdzu nosūtiet eh, man eh, savus priekšlikumus līdz rītam, lai es tos varētu apskatīt pirms nodot atzinumu tūkošanā. Bet es eh, priecāšos dzirdēt jūsu komentārus, kā saglabāt konkurētspēju maziem un vidējiem uzņēmumiem. Paldies! Un mums ir jau dažas eh, idejas. Vispirms es gribētu dzirdēt, ko referentus paldies. Es domāju, ka šis uh, priekšlikums ir ļoti uh, labs. Tātad ir jāturpina darbs pie programmas, kas turpina iepriekšējās programmas iesākto. Rezultāti bija ļoti labi, bet šī programma vēl gatavojas tos uzlabot tālāk. Uzdevumi ir pieņemami, jo uzņēmumu īpaši mazo finansēšanu tādā laikā kā tagad, kad banku aizdevumi samazinās ar retiem izņēmumiem. Tad uzņēmumiem eh, ir jāmaksā pašiem par savu attīstību. Un ir arī vajadzīgs saistīt dažādus mehānismus un programmas dalību valstīs, arī šeit iesaistot kohēzijas politiku. 1,4 miljārdu eiro Eh, ir pavisam pieejami eh, finansējumam. Es domāju, ka vislielākās grūtības ir atrast eh, līdzekļus uzņēmumiem un šeit šim jautājumam būtu jāpievērš uzmanība. Protams, ir svarīgi arī to visu saistīt ar administratīvo vienkāršošanu, jo uzņēmumu veidošana ir ilga un dārga, un dažos gadījumos uzņēmumiem, uzņēmumiem ir problēmas, kura varētu nebūt. Un mērķis ir padarīt Eh, Eiropu par populārāko turisma mērķi, un ja mēs apskatām turisma radītos eh, ienākumus, tad Lisabons līgums dod komisijai iespējas, ko varbūt komisija varētu izmantot skatoties uz vispārējām Eiropas Savienības interesēm. Es domāju, ir saprotams, ka mēs mēģinām sasniegt šo mērķi ar dažādu organizāciju palīdzību, ar tām organizācijām, kas piedalījās iepriekšējā programmā, un mēs arī mēģinām uzņēmumiem palīdzēt darboties starptautiski, ne tikai Eiropas e, mērogos, un e, arī digitālais iekšējais tirgus varētu veicināt Eiropas uzņēmumu darbību ne tikai savā valstī, jo mums uh, globalizācija ne tikai rada problēmas, bet arī dod iespējas, un tās ir jāizmanto. Ir ļoti svarīgi, lai uzņēmums varētu darboties ne tikai savā valstī vai reģionā, un ir svarīgi arī apvienot uh, uzņēmumus uh, ar līdzīgiem mērķiem, lai tie darbotos kopīgi ir eh, svarīgi veidot eh, mazo uzņēmumu konsorcijus, jo tādā veidā uzņēmumi var iegūt eh, pieeju tirgiem ārpus Eiropas, Indijā, Brazīlijā, Ķīni, Ķīnā un citur. Ja vairāk mazo uzņēmumu pievienojas šiem konsorcijiem, tad varētu uh, būt eh, vieglāka eh, pieeja tirgumu. Eh, protams, tikpat svarīgi ir arī otrs programmas mērķis, kas ir veicināt uzņēmēju darbību, jaunu uzņēmumu sākšanos, protams, krīze eh, ierobežo cilvēku interesi par uzņēmēju darbību, bet šeit ir ieteikti daži liederīgi pasākumi. Eh, tie ir svarīgi, ja mēs vēlamies kontrolēt, ja mēs vēlamies attīstīt uzņēmumu finansēšanu. Paldies. Eh, eh, nākamais runātājs, paldies. Es eh, domāju, ka ir ļoti pozitīvi, ka komisija vēlas apskatīt šo programmu, kas veicinās Eiropas uzņēmumu konkurēt spēju. Eh, bija eh, šādi pasākumi bija vajadzīgi un ir svarīgi uzsvērt, ka pēc eh, pētījumiem pētījuma rezultāti rāda, ka līdz 2010. gadam mazo un vidējo uzņēmumu uh, darba vietas bija apmēram 10% no visām jaunveidotajām darba vietām, un um, maziem un vidējiem uzņēmumiem ir svarīga loma sadarbībā, īpaši 2020 stratēģijas uh, izpildē. Tomēr mums ir bažas uh, par šo programmu Mēs eh, domājam, ka programmai vajadzētu apskatīt citas ekonomikas sektorus, ne tikai augstu tehnoloģiju vai citus, eh, kas eh, dod ātra pieauguma iespējas. Mums šeit vajadzētu ieviest ātrāk programmu Horizons 2020 un saistīt to arī ar citām programmām. Es saprotu, ka pašreizējā ekonomiskā situācijā ir grūti palielināt finansējumu programmai, un tomēr 2,5 miljārdu eiro visam periodam eh, tas eh, nav pārāk eh, ambiciozs mērķis. Mums ir 80, 80 miljoni horizonts 2020 programmai, un eh, mazajiem uzņēmumiem eh, šī programma var būt ļoti svarīga. Tātad šī programma būs nevis eh, būtiski kaut ko mainoša, bet ir kosmētiska. Eh, tomēr es domāju, ka darbs ir tikai sācies un mums ir jāskata vēl tālāk izmaiņas. Es domāju, kā Maklārkina kundze varēs sagatavot eh, atzinumu, kas palīdzēs eh, maziem uzņēmumiem ieviest 2020 stratēģiju. Paldies, Šmita kungs! Paldies! priekšsēdētāji kungs, un paldies referentei. Es domāju, ka dažreiz mēs pārāk daudz runājam un pārāk maz darām sakarā ar šiem pasākumiem. Un um, priekš, mūsu priekšlikumi nav zinām tiem, kuriem šie priekšlikumi ir vajadzīgi. Es pirms gada vadīju semināru maziem un vidējiem uzņēmumiem un uzņēmējs saņēma informāciju, ka viņiem ir e, pieeja programmām, bet ļoti maz no viņiem vispār zināja par e, tādām iespējām. Un Kā jau referente teica, mazie un vidējie uzņēmumi ir svarīgākais sektors ekonomikā. Mūsu grupā mēs eh, strādājam pie pasākumiem, kā saprātīga regulācija un vienkāršoti noteikumi, un bija mērķis samazināt birokrātiju par 25% līdz 2012. gadam, bet jautājums ir, vai šis mērķis ir izpildīts, jo mēs jau runājam gadiem ilgi par šo, un e, valdība daudz e, strādā pie šī jautājuma, bet es domāju, ka e, tas, vēl, tas, ko valdība dara, vēl nav pietiekams. Svarīgi ir veicināt uzņēmumu pieeju citu valstu tirgiem. Es domāju, ka uzņēmēja darbības gars arī ir svarīgs. Tikai 45% Eiropas pilsoņu un mazāk nekā uh, 40% eh, sieviešu gribētu būt pašnodarbināti, un ASV šis rādītājs ir daudz augstāks. Es eh, dzirdēju jauniešu komentārus, ka viņi grib vadīt eh, TV programmas vai strādāt par ārstiem, bet pašnodarbinātā status tikai rada lielākas grūtības, bet eh, mums vajadzētu mainīt attieksmi, jo tieši šie pašnodarbinātie, nu viņi ir mūsu laika varoņi, viņi veido darba vietas un varbūt vajadzētu arī viņus par to novērtēt. Bija noklausīšanās. Uh, Ekon komitejā par Dragi kunga priekšlikumiem un uh, Eiropas uh, centrālā banka ir saņēmusi kritiku, jo jautājums ir par to, vai Eiropas centrālā banka var piedalīties ar finansējumu uh, kā ir eh, šajā gadījumā ar Eiropas centrālas bankas neatkarību. Eh, pretarguments bija, ka šī nauda ieplūst reālajā ekonomikā, bet eh, problēma ir tāda, ka aizņēmumi, aizdevumi maziem un vidējiem uzņēmumiem nav pieauguši, un šeit varbūt tiek mīkstināta situācija, bet pašlaik eh, stāvoklis ir tik grūts, ka, eh, lai gan aizdevumi ir, tomēr eh, risks tos lietot ir pārāk liels. Es gribētu dzirdēt komentārus tātad par kopējo lauksaimniecības politiku. Es neesmu par to uh, sajūsmā, bet eh, lauksaimniecības sektors ir svarīgs un tur varētu darīt vairāk. Un es gribētu dzirdēt varbūt komisijas uzskatus. Varbūt mums būtu jādara vairāk un nākamie pasākumi varētu būt tādi, ka uzņēmēji paši eh, varētu finansēt savas darbības Komisija uzskata, ka ir jārada darba vietas, ir nosaukts eh, arī tāds mērķis kā eh, jauniešu uzņēmēju darbības veicināšana. Es apsveicu šīs ambīcijas, bet varbūt jūs varētu paskaidrot sīkāk, cik tas ir eh, reāli iespējams un vai šie 5000 300 darba vietas eh, kaut ko varētu mainīt, jo eh, tas ir ļoti maz skaits salīdzinot ar bezdarbu dažās valstīs. Un jaunatnes bezdarbs ir vislielākā problēma, ar ko mums ir eh, jāstrādā, jo šī problēma rada lielu politisko spriedzi Eiropā. Bet Es apsveicu referentus un es gribētu tagad dzirdēt komisijas komentārus. Paldies! Thank you very much for this. Paldies par visiem komentāriem. Interesanti vēl atzīmēt, ka tas jūs atsiet, ka arī Eiropas centrāla bankas pārvaldnieks būs šeit. Es ar viņu tikšos rītdien, un es kā priekšsādātājs esmu viņu uzaicinājis arī sniegt arī Eh, viņa uzrunu, tad piedošana es esmu aicināts sniegt arī uzrunu un šai konferencē par eiroekonomisku izaugsmu, un konference notiks rītdien Frankfurtē, Eiropas centrālajā bankā. Dijokungs tālāk, lūdzu. Nu, labi, es tomēr tā runāšu, jo es arī esmu ēnu referente un kādā ziņā es pēc Šmitskunga gribētu vēl dažas lietas pateikt un es arī pilnībā atbalstu referents kundzi. Man tikai vienmēr kaitina, ka katru reizi, kad runā par maziem uzņēmumiem, tad visu laiku runā arī par birokrātijas samazināšanu. Tas ir absolūti vienmēr roku rokā. Bet es esmu tomēr pati veikusi arī pētījumu par maziem vidiem uzņēmumiem arī savā uh, reģionā, Bādens-Virtembergā, uh, tātad mašīnu rūpniecībā. Uh, un mēs redzam skaidrs, ka mazie un vidēji uzņēmumi ļoti augstu vērtē arī, saucam, birokrātiju. Piemēram, vidas tiesības, kas viņam ļauj arī tad paļauties uz vidas tiesībām un arī līdz ar to ievērot augstos standarts, iekārot arī citus tirgus. Tātad, tātad ekonomikas zaļināšana maziem vidiem uzņēmumiem īstenībā ir ļoti noderīgs uzdevums katrā ziņā gan jānodrošina, ka likumdošana pat par sevi ir uzticama un saskaņota. To es vienmēr esmu uzsvērusi. Un tad vēl par šo saskaņotību vēlos atsaukties uz jauniešu bezdarbu. Mēs šo jautājumu tā pārnājam, un atkal skatoties uz maziem vidiem uzņēmumiem, ir jāsaprot, ka ir atšķirīgas stratēģijas arī dalībvalstīs. Piemēram, man ir bailes par to, ka Vācijā uh, izdevusies šī stratēģija par dubulto izglītību, ka tā savukārt kaut kādā ir apdraudēta. Tātad jaunais starptautiskais kvalifikāciju atzīšanas ietvers, ko piedāvā komisija, tas kaut kā viņu tād apspiež. Un tāpat arī savstarpējās atsauču referenču līmeņi. Mēs redzam, ka te nav runa par tikai naudas, bet eh, jautājums ir par likumdošanas sakārtošanu. Un Te tiek piedāvāts arī risinājums ar Eiropas likumdošanu. Nu, katrā ziņā es gan nedomāju, ka, jo galu galā arī tas, ko esam jau panākuši, tas ir bijis ļoti labs risinājums, bet nedomāju, ka to vajadzētu arī vēl arī apstāties. Tur ir vēl arī, protams, milzīgi citas nozares, kur vēl to visu sakārtot. Tātad es jau runāju par profesionālām kvalifikācijām un ir vēl citas jomas, kur mums ir jāpārbauda un jāskatās, vai īstenībā tas traucē vai palīdz maziem vidējiem uzņēmumiem. Un tas arī viss. Paldies! Nu, tad tagad, Dion kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es nevēlos apbrādāt jums tādu balīti, bet mans viedoklis ir absolūti savādāks. Un tas, kā tas ir diezgan mulsinoši, jo es šeit Eiropas parlamentā esmu visu laiku mēģinājis strādāt, un tāpat arī Nacionālajā parlamentā, virzot un aizstāvot mazo un vidējo uzņēmumu viedokļu Tā kā mērķi jau ir tie paši, bet dažkārt tie liberāļi, kas ir pārtapuši par sociālistiem un savukārt sociālisti, kas pārto par liberāļiem. Jo, ja paskatāmies uz komentāriem šodien, tas man nozīmētu ārprātīgi tādu plānošanas, centralizēto plānošanas instrumentu, kas rada milzīgu birokrātiju un nu, uzraudzības uh, sarežģījums un milzīgas darba apjomas uh, valsts ierēģiem, kuriem, man liekas, tas pat pārspēja padomu savienības uh, pieredzi un praksi. Manuprāt, mazie uzņēmumi skaidri pasaka, viņiem vajag divas lietas - piekļuvi finansējumam un otrkārt birokrātijas samazināšanu un atteikšanos no visa veida Eiropas regulām un nacionāliem noteikumiem, kas viņiem sarežģīja E, darbību. Uzņēmējdarbības plānošana. Ja jūs gribat uzņemties viņu vārdā, nu, es tomēr uzskatu, tā ir kļūda. Vajadzētu stimulēt brīvu institīvu, brīvu domāšanu, lai cilvēki uzņemties institīvas un arī līdz ar to kļūt par ekonomikas virzītāju spēku. Mēs savukārt šeit, kā birokrāti un politiķi, domājam viņu vietā, domājam, kas varētu darboties, kas būtu vislabāk ekonomikā, un mēģinām kaut kādā veidā bīdīt uzņēmējus tajā virzienā. Es domāju, tā ir pilnīgi nepareiz pieeja. Tā vietā, lai radītu vēl šādu papildus jaunu programmu ar 2,5 miljonu eiro līdzekļu, nu, tas ir vispār nekas. Tas varbūt ir varbūt 5000 darbvietas. Un te ir komisija, kurai īstenībā būtu ļoti nopietni jāstrādā. Tātad jūs izstrādājat šādu centralizētu pieeju līdzekļiem un piedāvājat konkrēts instruments, un tad decentralizēt šos instrumentus un jūs nodrošināt, ka tie pieņem vietējā līmenī, tad, protams, ka jūs palīdzat arī uzņēmējiem. Ja jūs veicat šo testu, no katrā ziņā tad es saprotu, ka Eiropas parlaments neko nepiedāvā, lai to vispār atrisinātu. Ar šādu programmu mēs nepalīdzam uzņēmējiem. Un ja mēs to būtiski nemainīsim, tad es to neatbalstīšu. Un labi, paldies jums par skaidru valodu, un tas nozīmē, ka, protams, mums ir ļoti skaidri pretie viedokļi. Tagad vārds Gepārds kundzei. Un tā, būsim vārdu komisija, jo vēl arī mums aizskat vēl vienu jautājums. Gepārds kundzei. Es gribētu brīdināt pret šādu viedokli, ka sociāla demokrāti kļūt par liberāļiem. Nu, absolūti nē, to es vēlētos skaidri pateikt. Mēs neesam nec plānveida ekonomika, nec arī neoliberāļi, un līdz ar to mm, es pret šādu viedokli cīnīšos un neatbalstu. Un, protams, kā mums ir jācenšas aizstāvēt to, ka ir, iespējams, maza birokrātija jāizveido. Un tas ir ļoti nopietns iebildums, un tas ir jautājums, kā jūs iesniedzat pārskats un dažādi veidi norēķins. Tas, protams, vienmēr ir svarīgi un to jāpaturprātā. Gan jāatzīst, ka mazāk birokrātija nenozīmē noteikumu atcelšanu. Un es esmu, protams, arī jau arī veidojuši šo savu arī pieredzi ar mazajiem vidiem uzņēmumiem, es ar viņiem regulāri tiekos. Un tā tad ir svarīgs jautājums, ko viņi vienmēr norāda Viņiem ir ļoti svarīgi zināt, lai šie noteikumi, kas ir spēkā, negrozī, netiktu visu laiku grozīti. Viņiem vajag svarīgi šādu paļāvību. Tas ir sākums un beigas, un tas ir tas, ko mums vajag, lai nebūtu visu laiku grozījumi, noteikumi netiktu visu laiku pārmainīti. Lai uzņēmējiem būtu paļāvība uz likumdošanu un līdz to viņi arī varētu plānot savu darbību. Tas ir būtiskākais un svarīgākais šeit nekā daudz cits lietas. Tāpildus Mums ir, protams, jānosaka arī kvalitātes uh, eh, kritērija. Mēs to varam darīt, mums tas ir jādara. Un par to arī tieši jau arī darbojās un pieprasa mazie video uzņēmumi, tātad tie, kas darbojas atsevišķās nišās, nišu tirgos, kas piedāvā arī ļoti augstu kvalitātes produktus, kas tiek pieprasīti, piemēram, mašīnbūvē, ļoti sarežģītās mm, tehnoloģiju ziņā. Uh, tas viņam nozīmē šādu nišu tirgus, nevis lielos apjomu noietas. Un šie mazie un vidēji uzņēmumi strādā un līdz ar to nodrošina augstas kvalitātes produktus. Un treškārt, un pēdējo, pēdējais jautājums, es vēlos pievērst jūsu uzmanību jautājumam par finansējumu. Tieši finanšu un ekonomiskas krīzes apstākļos mums jāatzīst, ka ir pārāk daudz dažādu veidu kā viegli bremzes, kuras uzliek bankas maziem video uzņēmumiem. Tas viņus nostāda ļoti sarežģītā situācijā, un šajā jomā mums arī būtu jāaktīvi jāiesaistās, lai to virzītu tālāk. Tātad mums ir jāmēģina risināt konkrētas problēmas, ar kuriem saskars mazie un vidēji uzņēmumi. Tātad jārunā par konkrētām problēmām, nevis veidot kaut kādu milzīgu programmu ietvaru, uh, kur daudz kas ir ietverts un nekas nav precīzi pateikts. Tātad, lūdzu, to es aicinātu precīzi darīt. Labi, paldies jums visiem. Mums īstenībā, man, piemēram, simpātisks liekas arī Diokunga um, komentārs par to, ka ir zināms tāds apmulsums par tām lietām, kas būtu jādara politiskā līmenī, uzlabojot Mm, ietver noteikums un um, skatoties konkrētām lietām, kas tiek finansēts, tātad piekļuvu tirgumu, piekļuvu finansēm, piekļuvu informāciju un, piemēram, informāciju tirgam un piedāvāja tādu vienotu informācijas piekļuvas punktu, lai nodrošinātu skaidrus piekļuvas tirgumu un iegūt šādu informāciju par iespējām. Tas ir kārtējais iespēja, protams, mums arī atgādināt kā mēs varam izmantot valsts iepirkums, lai nodrošinātu arī mazu atbalstu maziem vidiem uzņēmumiem. Tas parasti saistās arī ar uzņēmējdarbību, un es aicinātu arī uh, par to domāt un piedāvāšu arī grozījumu referentam, domāju, ka likums to arī, arī atbalstīs. Herbert kungs, lūdzu, jūs vēlētos komentēt kādu no punktiem un tad došu vārdu arī galavādam referentam. Jā, paldies priekšsādātājiem. Es vēlos rēģēt uz vairākiem komentāriem, kas man pat ļoti nozīmīgi. Pirmkārt, mēs augstu vērtējam jūsu viedokli par kosmu. Mēs te norādām, ka tas atbilst 66% no visu veidu darbībām, kuras ir tieši vērstas, lai nodrošinātu tiešu atbalstu maziem vidējiem uzņēmumiem, piekļuvu finansējuma. 24% no tā tiek investēts, lai nodrošinātu šos finanšu pakalpojumus, un Un atlikušais daļa, protams, ir neliels budžets, bet tas tomēr var būtiskiem ietekmēt biznesa vidi. Mūsu četras galvenās prioritātes. Un atbildot, stāstot par tām, es arī atbildēšu visiem komentāriem. Piekļuva finansējumam. Jā, uzņēmumu startkapitāls, tas ir bijis viens no sākotnējiem. Uh, uh, tad, uh, um, instrumentiem. Tātad tas, ko mēs uzskatām, riska kapitāls. Um, mēs nevēlamies, lai dalībvalstī mēs eh, te veidojam konkurenci, bet nē, ka tas ir papildināms jau piekļuvē, un tas nodrošina šo pārobežu dimensiju. Otrs mērķis - nodrošināt arī piekļuvi tirgiem. Maklārkins kundze jau pareiz norāda, ka ļoti svarīgi nodrošināt šādu piekļuvi uh, tirgiem, nodrošināt startautisko darbību. Mūsu direktors šobrīd ir um, Brazīlijā, un tos es arī uz Uguvaru un Čīli, un risinās sarunas ar 30 uzņēmumiem, kas vēlas arī, protams, izmantot šīs iespējas Eiropas Savienībā, arī apzinoties, kādas iespējas pavēr Brazīlijas un Latvijas-Amerikas tirgi. Mēs vēlamies lietas papildināt, nevis tās pārklāt un dubultot. Mēs vēlamies arī piedāvāt, protams, tāds veids, kas ir reāli izmantojami. Tātad mēs piedāvājam šādu portālu, kas ir tāds kā, nu, atskaits rādītājs, virzienrādītājs, bet nevis kāds milzīgs tāds ne, m, mm, grūti pārvaldām datu bāzi. Tālāk, ko teica arī citi deputāti, Zahārī kungs, piemēram, mums jādomā par konkrētām lietām. Kā atrisināt uh, uzņēmumiem problēmas ar intelektuālu īpašumu, tiesībām, valstīs, trešais valstīs, kur tas ir milzīga problēma. Trešā lieta - uzņēmēt darbības veicināšana. Tātad skatoties, kā mazs ieguldījums var radīt lielu efektu. Nu, piemēram, 2007. gadā vajadzēja 12 dienas, lai izveidotu uzņēmumu. Tagad jau tās ir 7 dienas 2012. gadā, lai izveidotu uzņēmumu. Un tas ir caurmēra rādītājs, protams, tātad uzņēmēja darbība. Mm, šis uzņēmēja darbības gars, mēs vēlamies to vairāk veicināt, un mēs jau tagad esam piedāvājuši arī jaunas apmaiņas programmas, vairāk nekā 3000. Mm, jaunie uzņēmēji ir piedalījušies un ieguvuši eh, konkrēts labums. Mēs vēlamies arī veicināt sieviešu uzņēmējdarbību. Un līdz ar to stimulēt arī izceļot konkrēts tā kā sievietes vēstniec šādiem eh, jaunajiem uzņēmumiem. Un vispēcot, ceturtā lieta. Biznesa veids eh, veicināšana. Mēs te piedāvājam uzmanību veltām visiem uzņēmumiem, visiem maziem vidējiem uzņēmumiem. Un ar šādu programmu mēs redzam papildus darba vietas. Lūdzu, paskatieties, Jankungs, arī uz šo SIP novērtējumu. Tur mēs skatāmies vairāk nekā 100 tūkstoši uzņēmumu jau ir arī ieguvuši arī atbalstu no SIP un arī līdz ar to rada jaunas darbvietas. Rūlis kungs, mēs te runājam par šo saskaņotību. Konkurētspējība nav pretrunā ilgtspējību, jautājums tikai par saskaņotību, un es jums piekrītu. Un kāpēc turisms vispēcot? Turisms ir īpaši atrunāts arī Lisabonas stratēģijā, un mēs uzskatām, ka tas ir absolūti svarīgs daudzām valstīm, un atkal, te ir iespējas ar nelieliem līdzekļiem arī sniegt atbalstu konkrētai rīcībai, arī papildinot to, ko jau dara dalībvalstis. Nu, lūk, šķiet, ar to arī esam atbildējuši uz jūsu jautājumiem, bet vienlaiks esmu arī gatavs, protams, arī divpusēji šīs lietas pārnāt, ja jums būtu nepieciešams kaut kādā veidā vēl papildus atbildes. Paldies jums un par arī šo ļoti precīzām un kodolīgām atbildēm. Došu vēl vārdu Maklārkins kundzei vēl nobeigumu vārdiem. Diokungs, es, protams, arī, zinām, mērā saprotu jūsu noskaņojumu un arī ar runāt ar mūsu, manas vēlēšana apgabala uzņēmumiem. Viņi jau saka, ka nevajadzētu, protams, politiķiem iejaukties viņu dzīvē. Tas, ko mēs uzskatām par birokrātijas samazināšanu. Nu, un no otras puses šeit mums ir konkrēts priekšlikums, un mums ir jāpanāk arī ITRE komitejā uh, sadzird arī IMCO atzinumu, tātad, kur mēs pasakam, ko var panākt arī šiem ierobežočiem budžeta līdzekļiem arī 2,5 miljardi, nevis miljoni. Tas ir nedaudz vairāk nekā tas, par ko mēs runājam. Tas nav gluži tik maz. Tas nav tikai kosmētiski. Tas ir tiešām ļoti būtiski Un to mēs atspoguļojam arī konkrētās darbības, ko īstenojam, arī to atspoguļojam paziņumos presē. Mēs varam te arī te tikai izcelt atsevišķas nozars, tāpēc būtu pareizi tikai, protams, ka mēs to atbalstu sniedzam visam nozarēm, un arī grozījumos nevajadzētu izcelt atsevišķās nozares. Labi, jūs te varat piedāvāt savus grozījumus, bet tās ir tikai daļa tad, ja atsevišķās nozares nevar tā viņas izcelt. Tālāk, ja mēs skatāmies, kā mēs vispār varam veicināt arī uzņēmējdarbības kāru, mm, te konkrēti jārunā par ļoti precīzām problēmām, un viena no tām ir piekļuva finansējumam. Malkam, ja jūs dosieties rīt un Sīdraps centrālo banku, tad lūdzu pasakiet viņiem, ka viņiem ir jāseko, lai līdzekļi, ko viņi tālāk piešķir Eiropas privātajām bankām, ka tas nozīmē, ka tā tālāk tiek kalpo reālai ekonomikai. Mums ir jāizdara šāds spiediens uz viņiem. Un es vēlētos komisiju vēl aicināt, tomēr paskaties vēlreiz uz finanšu instrumentu otro daļu, kur tiek vēlreiz norādīts, ka šī nauda ir jāvirz, lai tā tiktu nonāktu mazo un vidēju uzņēmumu rokās. Bet bieži vien šī nauda tomēr par daudz tiek tērēta dažādu veidu pārvaldības un administrācijas izmaksām. Tā ka viņiem būtu skaidrāk jāsaprot, kā vienkāršā veidā viņi var iegūt šos līdzekļus no šī fonda. To vajadzētu vēlreiz uzsvērt un to arī tā jānodrošina, lai vēl varētu radīt vēl papildus jaunas darbvietas. Nu ko, paldies, un jūs droši vien tad iesūcīsiet arī, vai ne, savu atzinumu tulkošanai nākošnedēļ. Mums arī tālāk ir um, uh, plānots tad uh, apspriedz, un 7. jūnijā arī uh, ir grozījuma balsošana iesniegšanas termiņš. Nu, katrā ziņā gaidām jūs tad atzinumu projektu. Nu, labi, un tagad mums paliek uh, vēl pēdējais šī rīta cēliena jautājums. Un uh, mums ir nedaudz ierobežots laiks, tātad visi deputāti laikam, mm, Šmets kungs ir, Sievičs kungs nav. Mm, tātad dažādi no referenti ir un daži nav. Bet gribētu tad vēlreiz ar Gālērs kun, Gālo kundzi saskaņot, ka mums ir šeit šī prezentācija sagatavota par visu priekšlikumu kopumā ko es arī apsveicu, un tāpēc man ierosinājums būtu tāds. Tā kā mums ir tikai 20 minūtes, izskatīsim prezentāciju un savukārt viedokļu apmaiņu ar ēnu referentiem to organizēt tad kādā no nākošajām sanāksmēm, jo šodien tik un tā tam laika īsti nav. Kā jūs to sakat? Tagad došu vienalga vārdu jums, lai jūs varētu iepazīstināt ar visu šo priekšlikumu kopumā. Ja? Oui, monsieur le président, merci. Uh, Jā, paldies, priekšsēdētāji vēlējos izteikties, bet, protams, darīšu to pēc iespējas īsāk, pirms prezentācijas. Tātad eh, tas man dota iespēju uzdot šobrīd jau pirmos jautājumus, kas eh, man ir padomā mūsu pirmajai diskusijai. Tātad par ko šeit ir runa šajā priekšlikumā? Tas ir būtiskas lietas, jo mēs eh, cenšamies pozicionēt Eiropas Savienību tehnoloģiskajās eh, sacīkstēs, kas notiek eh, globālā līmenī. Interneta ekonomika ir ļoti svarīga nodarbinātībai. 800 miljārdi eiro 2016. gadā te jau veidos, kas eh, ir ievērojama daļa no Eiropas Savienības IKP. Mēs saprotam, ka Eiropas Savienība nevar nostāties malā un noskatīties uz to visu. Uh, ja tikai tāpēc, ka iekšējais tirgus nav pietiekami plūstošs priekš tā visu. It īpaši runājot par nesavietojamiem eh, digitālajiem pakalpojumiem starp dalību valstīm vai arī lēmumu, kas nav pietiekami ambiciozi. Tātad pāriet pie lietas būtības. Izteikšu četrus galvenos punktus, eh, formulēšu jautājumus un protams, komisija var tad atbildēt uz tiem. Tāda pirmā lieta. Es atzinīgi vērtēju šo komisijas priekšlikumu. Man prieks redzēt, ka digitālajā programmā paredzētie instrumenti beidzot mums nonākuši līdz mums. Es ceru, ka tie uzsāks savu darbību pēc iespējas ātrāk, lai var sākties pats plānošanas periods. Priekšsēdētāji, ir kāda problēma? Mēs vienkārši pārbaudām, vai ir gatav, gatavs iekārts prezentācijas parādīšanai. Jā, labi, tad es turpinu. Komisijai ir taisnība attiecībā uz to, ka veidojas vienprātība šajā jautājumā. Eiropas Savienībai primāri ir jāpalīdz mazāk apdzīvotie reģioniem, tāpēc kopīgi interešu projektiem būtu jākoncentrējās uz e, nepieciešamo infrastruktūras izbūvi vai arī tās atjaunošanu, lai nodrošinātu, ka visa Eiropa E, var saņemt internetu pieslēgumu. Bet nepārprotiet, Eiropas Savienībā ir jā, jārīkojas tikai tajās vietās, kur ir nepieciešams, kur ir jāizpild šie pārāvumi, nevis e, ja kaut kas e, jākropļo konkurencē vai arī jātur paša nozara no ieguldījumiem. Tālāk es īpaši svarīgi vērtēju pielikumu trešo sadaļu kur, manuprāt, Eiropas Savienība var tiešām parādīt savu pievienoto vērtību, jo tieši Eiropas Savienība būs tā, kas izstrādās tādu projektu kā Eiropeāna vai daudzvalodu pakalpojumu. Valsts vai publisko līdzekļu izmantošana aptuveni 40 miljārdu eiro gadā arī varētu sniegt mums milzīgu papildus piesaisto līdzekļu apjomu. Man prieks redzēt, ka komisija ir izvēlējusies tehnoloģiskās neutralitātes koncepciju kā kritēriju projektu atlasēji, to projektu, kur, ir, kur pastāv kopīgs intereses. Katrā ziņā es pārēšu pie saviem jautājumiem pirms komisijas prezident, eh, prezentācijas. Tātad man jautājumi būs tādi. Kas ir interesētās puses, ar, kur, ar kurām jūs esat tikušies? Kopumā mēs varam pieņemt pielikumā esošo projektu sarakstu, bet es tiešām vēlētos zināt, kādus kritērijus to atlasē komisija ir izmantojusi. Uh, Otrakārt, 9,2 miljārdi eiro ir atvēlēti telekomunikāciju tīkliem, 7 miljoni infrastruktūras tīkliem un 2,2 miljārdi digitālajiem pakalpojumiem. Kādā veidā komisija nonāca pie šāda sadalījuma? Savā priekšlikumā komisija uzrāda, uh, Eh, piedāvājuma pieprasījuma problēmu, respektīvi piedāvājuma problēma atrisināt ir vieglāk. Mēs eh, varētu tad pievērsties vairāk pieprasījuma problēmai. Tāpēc eh, būtu svarīgi atbalstīt šos pirmos izmantotājus un uh, atbalstīt pieprasījumu veicināšanu pēc digitālajiem pakalpojumiem, lai uh, izveidotos to ekonomiskā dzīvotspēja. Trešais jautājums ir, kā komisija plāno um, uzraudzīt šo līdzekļu izmantošanu? Tātad pēc puses no programmas perioda, konstatējot, ka liela daļa no līdzekļiem varētu nebūt apgūta kas tad notiktu? Un mans eh, beidzamais jautājums. Vai jums ir paredzēts kāds eh, komunikāciju plāns, reklāmas programma vai kas tam līdzīgs, lai informētu interesētās puses, piemēram, reģionālā līmeņa interesētās puses par šādu finansējumu? Un tagad atvedot laiku komisijai, prezentācijai un varbūt ņemties laika arī atbildēt uz šiem jautājumiem. Uh, Nu, nezinu gan, saka priekšsēdētājs, vai viņiem būs laiks vēl arī atbildēt uz jautājumiem, bet eh, Šmita kungs, Rulers kundze, vai jums arī ir kādi jautājumi, ja jums esat eh, apmierināti ar to, ka Galau kundze ir aptvērus galvenos jautājumus? Labi, skaidrs. Tātad es domāju, ka praktiski tā arī ir bijis, bet man pašam ir vēl viens komentārs. Kādā veidā mēs nosaksim šo pārāvumu starp komisijas un dalību valstu sagaidītā eh, šo 30 megabit sekundē ātrumu un plānotiem 100 megabit sekundē ātrumu. Ne, nepieciešams milzīgi pātrināt pašreizējās darbus, lai mēs nonāktu pie tādiem rādītājiem. Tā kā es ceru, ka tam tiks atrasts risinājums. Nu, tad nevelko tālāk garumā. Sveicu Filipo ministēriju no informācijas sabiedrības ģenerāldirektorātu Eiropas komisijā. Tā kā varbūt nepakavēties tik daudz pie pirmajiem slaidiem, bet eh, tie svarīgākie laikiem ir tie pēdējie. Jā, paldies priekšsarētāji! Centīšos pēc iespējas eh, īsāk un eh, vienkāršāk to darīt, lai 15 minūtēs iekļautos. Tātad. Connecting Europe Facility, tātad savienojušas Eiropas eh, mehānismus. Tātad tas ir veids, kā uzlabot ekonomiku. Mēs redzam pārāvumu, balstoties uz dažādiem pētījumiem. Tātad 220 un 270 miljārdu apjomā atbalsts, eh, lai līdz 2020. gadam pieslēgt visām mājasemniecībām īpaši ātru platjoslas internetu. Un šobrīd eh, mēs ļoti atpaliekam no mērķi. Un pašreizēji pētījumi uzrāda, ka ne vairāk kā 50 miljārdi līdz 2020. gadam tiks uh, E, ieguldīti no privātā sektora. Telekomunikācijām 9,2 miljārdi paredzēta, tad 7 miljo, miljārdi platjoslas internetu e, attīstībai un 2,2 miljārdi e, digitālajam saturam. Instrumenti, ar kuriem mēs to plānojam īstenot, ir sajaukums no piešķīrumiem, grantiem galvenokārt digitālajiem pakalpojumiem, savukārt eh, platjoslas infrastruktūras eh, izvietošanai mēs izmantosim gan eh, dažādas finanšu instrumentus, gan grantus attiecībā no tās jomas, kurā tad šī darbība notiks. Galvenais ir mēģināt neizspiest no Uh, tirgus uh, to, ko paši tirgus operatori būtu darījuši, bet gan aptvert tās jomas, kas varbūt no ekonomiskā viedokļa nav pietiekami pamatotas. Uh, Finanšu instrumenti ļauj mums e, nodrošināt e, papildu līdzekļu piesaistīšanas efektu, kur ir aprēķini, ka šāda veida infrastruktūrai e, mūsu ieguldītā summa atbilstu 6 līdz 7 reizes lielākai summai, kur mums izdotos piesaistīt, piemēram, no Eiropas investīciju bankas. Tas mums ļautu sekt aptuveni 45 miljonus mājasemniecību, nodrošinot viņiem ātru platjoslas internetu. Tālāk ir definīcija redzama attiecībā uz to, kāpēc nepieciešama ieguldījuma digitālā infrastruktūrā. Tad kāpēc mums ir nepieciešams to darīt? Tāpēc, ka pašreizējais ieguldījuma līmenis nav pietiekams, ne, nepastāv arī vienošanās par ieguldījumiem Tāpat tiek uzskatīts, eh, ka ir augsts risks šai jomā un augsts kapitāla izmaksas. It īpaši šobrīd ir kredīta krīzes apstākļos. Eh, turklāt pastāv arī eh, problēma ar šādu pakalpojumu piedāvāšanu lauku apvidos, kur apdzīvotības blīvums ir pārāk zems, lai ekonomiski attaisnotos ieguldījumi. Eiropas gadījums varbūt ir tāds vienkāršāks. Eiropas komisija, vismaz, ko mēs mēģinām darīt, ir izstrādāt eh, tādus pamat līmeņus eh, digitālajiem pakalpojumiem, kurus tad finansē dalību valstis, bet eh, šis finansējums nāk tādā veidā, kā tādā kopīga apvienotā veidā. Tas tas būtu arī ITC, IP programmas ietveros, un uh, e, CIP programma ir pārsvarā par pilotu projektiem vai izmēģinājumu projektiem. Savukārt uh, citi no šiem uh, ierosinātajiem pakalpojumiem ir pilnīgi jauni. Nākamajā slaidā pavisam īsi e, parādīšu, kāds ir šis pāraunums, ko mēs pieminējam starp piedāvājumu un pieprasījumu. Skaroties nākamajiem desmit gadiem, mēs īsti nezinām, kāda veida aplikācijas izstrādās tirgus, kādu piemērojumu e, tiks atrasti. Mēs redzam to, kas šobrīd ir izmantots piemēram, septītā pamatprogrammas ietvaros finansētajos projektos. Tad līdz ar to varētu būt pamatots eh, minējums, ka platjoslas eh, pieprasījums tikai pieaugs nākotnē. Salīdzinot ar desmit gadiem atpakaļ, neviens nebūtu varējis iedomāties par mākoņu skaitļošanu, eh, par Facebook, Dropbox un citiem pakalpojumiem. Šī attīstība turpinās. Un nu, not, noteikti tas notiks arī nākamajos septiņos gados un tālāk. Ko es vēlos uzsvērt šeit, ir nākamajā slaidā redzamais. Tas, ka mēs jau šobrīd atpaliekam īpaši ātrās platījos interneta jomā. Tieši tāpēc mēs izvēlējāmies tehnoloģisko neutralitāti kā principu, jo mēs nezinām, kāda būs uh, 2020. Eh, gadā situācija, jo satelīti ne, nevar izpildīt 100 megabaitu eh, prasību, bet varbūt 2020. gadā viņi varēs to izdarīt. Tāpēc mēs eh, izvēlējāmies priekšlikumā saglabāt tehnoloģisko neutralitāti. Pārāvums piedāvājuma pusē parāda, ka mēs pārāk daudz paļaujamies uz konkurenci. Un mākoņu skaitļošanai, piemēram, būs nepieciešams daudz simetriskāk platjoslu internets. Un tas ir svarīgs, eh, piemēram, Eiropas eh, maziem vidējiem uzņēmumiem, eh, kuru konkurētspēja tuvākajos 10-20 gados lielā mērā balsosies, balsīsies uz mākoņu skaitļošanu. Tālāk nākamajā slaidā ir salīdzinājums no OECD organizācijas. Mēs redzam, ka lielākā daļa no Eiropas Savienības dalību valstīm ir uh, Eh, diezgan tālu no vidējā rādītāja OECD. Tev salīdzinājumā dažas Baltijas valstis eh, ir mm, ļoti labā situācijā, piemēram, arī Slovākija. Savukārt eh, daudzas dalību valstis īpaši nevēlas ieguldīt līdzekļus, lai atjaunot savus sistēmas, piemēram, uz optisko šķiedru. Ejam tālāk, nākamais slaids. Mērķi kurus būtu nepieciešams sasniegt, lai nodrošinātu eh, ilgspējīgi ekonomikas sociālus ieguvumus no digitāla vienotā tirgus, eh, balstoties uz īpašu ātru internetu. Tātad līdz 2020. gadam visiem eiropiešiem piekļuve 30 megabitiem sekundē ātram eh, šim internetu ātrumam un 50% eiropiešu piekļuve 100 megabitu sekundē ātrumam internetam. Tātad no vienas puses mēs eh, vēlamies arī ne tikai paši ieguldīt, bet arī eh, veicināt dalību valstu ieguldījumus digitālā satura eh, attīstīšanā un izstrādē, veicot arī savienojumu iespējas starp digitālajām platformām, kas pastāv šobrīd nacionāla līmenī, tāpat arī potenciālām jaunām platformām mēs visu šobrīd neskatāmies uz iespējām ar Eiropas platformu aizstāt kāds nacionālās Galvenokārt e, šeit ir e, atkārtots tas, kas jau ir iepriekš sacīts par platjoslas projektu dzīvotspēju, un tur, kur nepastāv ekonomiskais pamatojums, e, Eiropas Savienība būtu gatava iejaukties un piedalīties. Ejam tālāk. Nākamais slaids - politikas pamatojums platjoslai. Tātad, kur mēs plānojam iesaistīties? Pilsētām nav jābūt prioritātei, jo tirgus visdrīzāk pats to nodrošinās tuvākos gadu, tuvāko gadu laikā, vai jau to ir nodrošinājis. Ehm, Stokholma, piemēram, ehm, tur jau FTTH ir pieejams ehm, piepilsētās uh, Tas ir atkarīgs no tā, cik eh, varbūt finans, eh, finanšu ziņā nodrošināti ir iedzīvotāji šajās eh, piepilsētās. Tad tā, tas arī zināmā mērā piesaista potenciālu ieguldījums. Da, dažās valstīs ieguldījums veids arī pašvaldības. Lauka apvidū nu, praktiski nav seguma. Mēs runājam par aptuveni 2000-2500 eiro par līnijas izveidi, lai vienu māju pieslēgtu. Un tie, tirgus, protams, to nemaksās. Kas tad būtu atbalsta ieguvēji no CF programmas? Protams, e, telekomunikāciju organizācijas e, pašvaldību uzņēmumi, reģionālās organizācijas, tā skatā pašvaldības, jaunas alianses, piemēram, aprīkojuma nodrošinātāji, publiskā privātā partnerība un tā tālāk. Tātad, kas var ietvert visus augstāk uzskaitītos atbalsta saņēmējus. Nākamajā slaidā. Šeit ir redzams rezultāts e, pētījumam, e, tātad to ir veikusi Eiropas Investīcija banka. Uh, Šeit ir redzami vairāk scenāriju, kas ir arvien ambiciozāk. Un komisija izvēlas maksimālo scenāriju 221 miljārds eiro attiecībā uz nepieciešamiem ieguldījumiem, kas nozīmētu, ka ir nepieciešams aptvert arī tās teritorijas, kur šobrīd ir jau kabeļi internets pieejams. Uh, bet tas atkarīgs ir no konkrētās dalību valsts, jo eh, ne visās eh, dalību valstīs ir attiecīgais eh, kabelis pieejams jau izvilkts. Tātad tālāk eh, nākamajā slaidā digitālo pakalpojumu infrastruktūru, tad politikas pamatojums ir nepieciešams izveidot šādu pu publisko digitālo infrastruktūru, izveidot arī platformu jaunām nozarēm, radot liels ietaupījums, piemēram, elektroniskā iepirkuma procedūrai, tāpat arī pilotprojekts Pepl Esam aprēķinājuši, ka varam ietaupīt līdz 50 miljārdiem eiro, ļaujot Eiropas uzņēmumiem caur saviem vietējiem tirdzniecības rūpniecības kameras eh, filiālēm piekļūt eh, iepirkumiem un eh, arī veicot pārobežu tirdzniecību. Tālāk pakalpojumu tāpat arī smart eh, tīkli eh, saistībā ar enerģētiku un telekomunikāciju. Tas doma tāda, ka ja jau mēs eh, rokam kanāls, kuros likt kabeļus, tad attiecīgi var arī izmantot enerģētikas smart mērītājiem. Un, kā jau tika arī korekti norādīts, ir vesela virkne Ehm, pakalpojumu, kas varbūt nav tik daudz ar ekonomiku saistīts, bet vairāk, ehm, piemēram, ar eh, Eiropas kultūras mantojumu vai ar bērnu drošību, surfojot internetā. Un tā ir programma, kas šobrīd jau tiek īstenota cits programmas ietvaros. Citi pakalpojumi, e-pārvaldība Šeit ir īsts uzskaitījums, mēs sniegsim arī plašāku informāciju vēlāk. Tad, piemēram, e-veselības pakalpojumi, e-identifikācija, kur, piemēram, būtu iespējams ar mikroshēmu, kas ir jūsu elektroniskajā identitātes kartē, vai arī, ja jūs esat valstī, kur tādas nav, uh, Jūs varat eh, darboties ar, piemēram, izmantojot savu eh, autovadītāju apliecību vai kādu citu dokumentu. Tāpat arī pieeja publiskā sektora informācijai, daudzvalodu pakalpojumiem, tulkošanas pakalpojumiem, kas būs iestrādāti visos iepriekš minētajos pakalpojumos, eh, datu eh, apmaiņas eh, pakalpojumi. Tad, tad, tas ir pats pamats visai infrastruktūrai, kas ļauj pārējiem pakalpojumiem darboties. Man ir jūs jāaptur, saka priekšsarētājs. Jūs aptvērāt galvenās jomas, kur ir nepieciešama ieguldījuma Tālāk eh, par pārvaldību un eh, ietekmi es tad ierosinātu nākamreiz runāt. Varbūt Galo kundze varētu ar ēnu referentiem vienoties par eh, tālāko diskusiju. Katrā ziņā slaidi no jūsu prezentācijas mums ir pieņemami, un šie jautājumi mums ir nu, noteikti svarīgi. Vienotā tirgus aspekts, universāla pakalpojuma Tie visi mums ir ļoti svarīgi, un šis līdzsvars starp, kā jūs norādījāt, eh, tīklu infrastruktūras izveidi un saturu, eh, tas ir būtisks aspekts šajā programmā, un līdzsvars ar šiem diviem elementiem ir noteikti lieta, kam būs jāsako. Katrā ziņā paldies, ka ieradāties. Ehm, tiešām eh, bija, mums bija maz laika apspriest, bet uh, Galo kundze noteikti uh, organizēs tālāko darbu. Šobrīd laika grafiks ir uh, līdz maija beigām nosūtīt ziņojumu tulkošanai, un es runāšu arī ar ēnu referentiem vēl par to. Tātad 20. vai 21. jūnijā, 29. jūnijā ir uh, termiņš grozījuma iesniegšanai, tālāk uh, balsošana būs tikai oktobra beigās, līdz ar to mums pietiekam laiks būs vēl paspēt visu izdarīt. Paldies Galokundzei! Paldies arī Munisteri kungam no Eiropas komisijas par ierašanos un prezentēšanu. Tā kā komitejas eh, dalībniekiem trijos lūdzu atgriezieties šeit uz ļoti svarīgu sabiedrisku uzklausīšanu par eh, kvalifikācijām kas ir vienīgais jautājums mūsu pēcpusdienu šodien, pēc tam koordinātoru sanāks. Un katrā ziņā paldies, ka ieradāties, paldies, ka klausījāties un turpinam darbu pie šiem minētajiem projektiem. Paldies!